I think we can start. Mēs varam sākt sēdi. Pirms es atklāju sanāksmi, es gribētu vēlreiz sacīt, ka esam visi dziļi satriekti un noskumuši par katastrofu, kas notika otrdien Francijas Alpu kalnos. Mēs esam domās pie upuriem, pasažieru un lidmašīnas apkalpes, um, tuviniekiem un draugiem. Mūs īpaši nospiež tas fakts, ka upuru vidū bija skolēnu klasi, kas apmaiņas programmā piedalījās un iestājās par uh, Eiropas pārobežu sadarbību. Mēs viņiem visiem paužam savu līdzjūtību un vēlam viņiem spēku un izturību eh, pārvarēt šo smago triecienu, un tagad klusumbrīdis piecēmies lūdzu kājas. Danke sehr. Was sich da abgespielt hat, ist eine Tragödie. Šie notikumi ir traģiski. Startautiskai civilai aviācijai pat laba nav skaidri zināms tieši, kas noticis. Tagad ir svarīgi up, mirušos atrast un veikt neatkarīgu izmeklēšanu. Mēs pateicamies Francijas varas iestādēm, kas ar vācu un spāņu kolēģu palīdzību veids sarežģītu uh, atlieku savākšanas darbu, kad zināsim vairāk, varēsim diskutēt par tālāko rīcību šajā sakarā un tagad pievēršos darba kārtībai. Varam pagaidu darba kārtību apstiprināt, ja nav iebildumu, lūdzu, jums vārds. Priekšsēž kungs. Man ir lūgums. Mums būtu jāsazinās ar izmeklēšanas iestādēm Eh, kas veic izmeklēšanu par šo avio katastrofu, lai mēs varētu arī kaut ko palīdzēt eh, upuru ģimenēm, tuviniekiem un tā tālāk. Pilnīgi jums piekrīt, tā arī darīsim. Tiklīdz mums būs eh, tuvāk informācija, mēs iesaistīsimies šajā jautājumā. 23. 24. februāra sēžu protokoli, ja nav iebildumu, var tikt apstiprināti. Un tad priekšsēža paziņojumi. Tos esat saņēmuši iepriekš. Uh, nebija tādu nemaz. Tātad iebildumu arī nebija. To es atcerēšos, ka jūs, jums nebija nekāda iebilduma, bet, nu, nekad nevar zināt. Tā. E, tagad tehniski E, tehni, e, tātad s, uh, tehniskās pratiecības attiecībā uz iekšējo ūdens ceļu kuģiem. Uh, un tagad pārbaudas balsojums, lai pārliecinātos, vai EPP nav viena deputāta pa daudz. will vote against at the end. I know, when, I know. Okay. Yeah, yeah, okay. I've talked to them. Also kommen wir zur Abstimmung. Mikro. Mikro, Mikro. Danke. Also kommen wir zur Abstimmung. Tagad balsosim par iekšējo ūdensceļu kuģu tehniskajām prasībām. Ivo Belec ir referents. Sākam balsot. Beidzam balsot. Četrdesmit trīs pār, neviens nebalso pret, piec atturas, kvorums ir. Nākamais balsojums ieteikumu Eiropas komisijai par tētipu sarunām. Vims Fandekāms ir referents. Sākam ar A kompromisu. Par. Pret. Atturas. Pieņemts. B kompromiss. Par. Pret atturas pieņemts. C kompromiss par pret atturas pārbaudam. Sākam balsot. EPP ir viena, viena balss pa daudz. joprojām. Tagad viss kārtībā. Beidzam balsot. 29 par, 16 pret, 2 atturas pieņemts. D kompromiss. Balsosim. Pārbaudas balsojums. Sākam balsot. Kur ir Hanna? Beidzam balsot. 23 pār, 21 pret, 3 atturas pieņemts.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 atturas pieņemts. H kompromiss par pret atturas pieņemts. I kompromiss par pret atturas pieņemts. 26. grozījums par pret atturas pieņemts. Sākam pārbaudas balsojumu. Tātad 26. grozījums. Tagad beidzam balsot. 22 pār 24 pret noraidīts. 27. grozījums pār pret atturas laikam pieņemts. Se, nu labi, pārbaudīsim. 27. pārbaudam, sākam balsot. EPP viena pa daudz. Tagad viss kārtībā. Beidzam balsot. 22 pār 26 pret 1. Neviens neaturas norādīts. 67. grozījums. Pār. Pret Pārbaudīsim. Sākam balsot, pārbaudas balsojumu, beidzam balsot, 23 pār 25 pret, nevienam neaturoties, noraidīts. 36. grozījums par, pret, apturas, noraidīts. 39. grozījums par, pret, laikam jāpārbauda, par, e, nē, sākam pārbaudas balsojumu par 39. grozījumu. Beidzam. 22 pār 25 pret neviens neaturas noraidīts. 40. grozījums par pret pārbaudam arī. 40. grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. 21 pār 25 pret 1 atturas noraidīts. 44. grozījums pār pret noraidīts, atveras attur, noraidīts. 68. grozījums pār pret atturas arī noraidīts. 69. grozījums pār pret atturas noraidīts. 72. grozījums pār pret atturas noraidīts. Apsvērumi. Pirmais grozījums pār pret atturas noraidīts. Otrais grozījums pār pret atturas pieņemts. J kompromiss pār pret atturas pieņemts. Sestais grozījums par, pret, atturas noraidīts. Septītais grozījums par, pret, atturas pārbaudīsim septīto grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. 24 pār 23 pret. Pieņemts. Astotais grozījums par pret atturas pārbaudam. Sākam balsot. Beidzam balsot. 24 pār 23 pret. Pieņemts. Gala balsojums elektroniski katrā ziņā. Sākam balsot. Beidzam balsot. 17 pār, 28 pret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 ka mūsu komitejas atzinuma par TTIP nebūs. So, ich glaube, wir können dann. Domāju, ka varam turpināt skatīt darba programmu. Arī Leichtfrīdam vēlos lūgt atkal ieņemt savu vietu. Jork. Diskutēt var arī ārpus zāles, un mēs šeit turpinām darbu. Ines. draugi. Diskutēt var arī citur, bet uh, mums ir jāskata nākamais punkts darba kārtībā, kas ir Eiropas strateģisko investīciju fonds, budžeta grozējumi. Mums ir divi referenti, Dominiks Rikē un Ines Ajāla Sendere. Došu viņam vārdu. Ines Ajāla Sendere, lūdzu. Nu, ja tāda ir vienošanās, tad eh, lai Rikē kungs uzstājas. Paldies priekšsādātā kungs. Ar Inesi. Nu jau kāds desmit dienu, pirms kādām desmit dienām esam iesnieguši mūsu darba augļus, eh, sadarbības augļus, tā teikt, ar kolēģiem, vairāk nekā 200 grozējumi tie ir, un mums eh, šo pēcpusdienu jāsatiek arī ēnu referents, ko līdz šim esam redzējuši vienu reizi precīzi. Mm, sadarbojamies arī ar citām komitejām, arī ITRA komiteja, kas principā ir tāda mūsu dviņu komiteja šajā, eh, runājot par šo referentu, jo mēs runājam par um, punktu 5.2 un uh, pantiem 18 un 19. Tas, uh, viņus visvairāk interesē, tieši tā kā um, mūs, un uh, mēs mēģinājām saskaņot mūsu pozīciju ar ITRA komitejas pozīciju, lai uh, parlaments, neskatoties uz uh, ziņojumu sarežģītību, varētu mm, vairāk vai mazāk runāt vienā balsī. Mums ir četras komitejas strādā pie šīs komitejas, div, pie šī atzinuma divas ir vadošas un divas vēl uh, pieslēdzās šiem te darbiem un um, neskatoties uz uh, sarežģītību, kā teikts, parlamenta līmenī uh, uh, daudz ir viensprātais uh, par to, lai paustu mūsu visu šābas un par to, lai priekšlikums attīstītos uh, uh, virzienā, kurā vēlamies. Priekšsēdētais pārtrauc un saka, ka Vācu kanālā dzird angļu valodu, bet. Uh, nē, tagad. Tagad viss kārtībā. Te ir vairākas eh, tēmas, par kurām jādiskutē. Nu, varat runāt par globālu konverģenci, par eh, uzlabošanu saskaņošanu, tekstu saskaņošanu, runāt par parlamentu un citu iestāžu nostājām, bet ir arī citas tēmas, kas uh, komisija un padome skata ļoti atšķirīgi no parlamenta un kur vienošanās diez vai ir iespējama. Principā tā tēma četras. Visu pirms pārvaldība. Domā, ka visi piekrīt tam, uh, ka dalība valstis uh, te vienotāk uzstājas, proti dalībvalstu finanšu iestādēm ir um, mm, vēlme saglabāt privāto investīciju iespējas, kā tas bija sākotnējā priekšlikumā. Otrkārt, izvēles kritērija projektiem, ko īstenos ir priekšlikumi, kas tādi e, vispārīgi priekšlikumi, tad arī tālajoši priekšlikumi par konkrētiem tēmatiem, ļoti detalizētiem. Es e, te varu teikt, e, ka šeit mēs varbūt tik daudz nerunājam par vispārīgām lietām. Mums uh, vairāk interesē atsevišķas sadaļas transporta jomā, ko īpaši izcelt, um, virzīt un attīstīt. Mēs uh, vēlamies uh, globāla izaugsmē piesaistīt arī privātās investīcijas. Un šāda detalizētā pieeja nav gluži saskaņā ar šie priekšlikuma kopējo garu, tāpēc, neskatoties uz mūsu prioritātēm, mums droši vien būs jāpaliek samērā um, vispārīgiem. Un runājot par noteikumu kontroli, te, te runa ir par ekspostu kontroli, tā būtu jānostiprina, par to ir kolēģi priekšlikumi, kas ir interesanti. Garantiju meho, mehānisms uh, ir uh, banku iekšienē, arī ECB iekšienē, un uh, tā, tie būs bankas orgāni, kas uh, pieņems galīgo lēmumu saskaņā ar statūtiem, kā tas definēts līgumā. Tā kā nevajadzētu būt šiem ilūzijām, jo m, mm, pat ja atsevišķas komitejas var kontrolēt atsevišķas jomas, tad galīgais lēmums paliek banku ziņā. Tas ir saskaņā ar līgumu, tas tā ir noteikts, un pēdējais vārds ir bankām. Un pēdējā problēma, kas ir ļoti delikāta, garantiju fonda izcēlesme, proti, kur sameklēt šo finansējumu. Tomēr garantiju mehānisms palīdz uh, uzticēties vairāk šim te pasaukumam kopumā, bet jautājums ir, kur tad, lai šo naudu sameklētu. Komisija eh, vēlas no apāršņa 2020 un eh, Connecting Europe Facility paņemt šo naudu Mēs tam īsti nepiekrītam. Bet eh, lielākoties grupas un komitejas atbalsta šo priekšlikumu. Tātad mūsu komitejā visi priekšlikumi, kas izskanēja grozējumos un uh, no referenta, iet vienā virzienā, vēlamies sot uh, pantus 18 un 19, kur runa ir par šo finansējumu tieši, un mums ir daudz priekšlikumu, mm, kā izveidot uh, šo garantiju mehānismu. Mm, vēlamies uh, tad regularizēto budžeta mehānismu, par to visi esam viens prātis, bet eh, kā tieši to panākt, par to mums vēl jādiskutē. Piesaistīšu uzmanību, ka, ka mums ir arī likumā paredzētās iespējas, kas varbūt negluži sakrīt ar to, kas eh, rakstīts līguma 1A eh, sadaļā. Um, bija šie noteikumi, bet eh, bez eh, noteikumu pārskatīšanas, kamēr tā nav notikusi, mēs eh, nevaram rīkoties saskaņā ar šīs sadaļas noteikumiem. Um, tā tad te ir grūti vēl rīkoties, bet izmantojot citas sadaļas, tehniski uh, mēs uh, varam šos līdzekļus uh, sagādāt, bet um, te jārunā citām komitejām, īpaši arī tre komiteju. ITRA komiteja pagaidām ir ļoti neelastīga nostāja. Un uh, tieši to pašu var teikt par komisiju. tām var būt um, negatīvas sekas. Un to nevēlamies ne mēs, ne komisija. Mēs nevēlamies uh, atteikties no atsevišķiem noteikumiem, kas uh, parlamentam uh, ir īpaši mīļi un kas labi darbojas praksē. Nu, ja mēs uz to arī uzstājam, tad nu, situācija nav pārāk elastīga. Un tad uh, mums ir arī budžeta delegācija. Strādā tātad pie budžeta lietām, un viņiem ir otrais ziņojums eh, tapis. Eh. Un tur runa ir par to, lai mums būtu uh, šis regularizētais budžets, eh, kas nav gluži saskaņā ar MSV eh, daudzgad finanšu schēmas eh, paredzēto finansējuma ietvaru. Pie tā arī paliksim pagaidām. Paldies, Ines Ajala Sendera tagad. Paldies par iespēju izteikties. Es um, Vēlos pateikties kolēģiem arī par grozījumu priekšlikumiem. Mums veidojas vairākums, kas atbalsta nostāju, ko kopīgi esam izstrādājuši ar ēnu referentiem. Tam mēs tiešām meklējam kopsaucēju un uh, parādās jaunas idejas, kas bagātina tekstu par finansējumu. Man šķiet, kā kolēģis tikko teica, mēs darām, ko varam. Mēs mēģinām saprast, kur šīs garantijas, kā šīs garantijas var nodrošināt, bet, kā kolēģis Rikē teica, vairākas problēmas. Arī e KR kolēģiem ir bažas Mēs uh, nedaudz uh, novirzāmies no komisijas um, sākotnējā priekšlikuma. Tas jādara inteliģenti, lai alternatīvie priekšlikumi tiktu arī attiecīgi pieņemti, neceļot trauksmi un lai tas neizraisītu arī tādu pretestību pret visu, kas nāk no parlamenta. Tātad nevajadzētu būt varbūt pārāk kreatīviem mūsu centienos. Garāk iespējas stabilākam un runājot par struktūru fondu līdzekļiem, lauksamniecības fonds, piemēram, tur jāmeklē šie līdzekļi. Un tad var skatīties, kā šo finanšu ietvaru paplašināt laiku. Un citādi var rasties šī nestabilitāte, ko nevajadzētu pieļaut. Te vairāk um, jāizmanto tā manevrētspēja, uh, kas mums ir eh, inovatīvie finansējuma avoti, rezerves, kas mūsu rīcībām tas ļautu paredzēt tādas drošākas garantijas. Ja mēs iedziļināsimies citās sadaļās, kā teica Dominiks, tas varētu kļūt nedroši varētu būt daudzas jautājumas zīmes, jo tur galu galā arī padome, komisija, reģioni piedalās visā šajā likumdošanas procesā, un tāda, nu, situācija izskatīsies citādāk. Mēs varam padomī likt tagad attiecībā uz daudzgadu ES budžetu izmantot eh, tam, kas ir izšķiroši Eiropai, tātad eh, vissvarīgākajam Eiropas projektam. Un es vēlos, lai mums tiktu panākta šī konverģence, lai finansējuma priekšlikumi, kas mums pašiem ir, arī tiktu pieņemti, īpaši priekšlikumi, kas tiek attīstīti kopīgi citām komitējām. Te tika pieminēta iespēja uh, atsākt diskusijas par daudzgadu finanšu schēmu. Un, uh, atcerieties, cik uh, sarežģīti bija par to vienoties. Uh, dienas un naktis mēs uh, par to runājām, un ja šīs diskusijas būtu tagad jāatsāk, lai uh, uh, paredzētu šīs garantijas, nu, tad uh, nebūtu viegli. Uh, Bet, nu, redzēsim, vai iespējams atrast uh, kompromisu šajomā. Tad um, nu, par grozējumiem. Man prieks, ka tie koncentrējas uz um, abām regulām, kas mums ir, un uh, tā arī, tādam arī jābūt. Mums ir uh, jauni deputāti, un uh, viņiem varbūt būs papildu idejas, uh, uh, varbūt kaut kas tika piem, piemirsts vai nepamanīts agrāk, un īpaši runājot par infrastruktūras projektiem, piemēram. Um, kaut arī regulātori esmu centušies ņemt um, vērā, bet uh, runājot par procentu likmēm, projektu sadalījumu, nu, tas notiks CEF uh, ietvaros. Teiksim, pilsētu uh, vides mobilitāte. Ar to komisija vispār nezināja, ko iesākt, bet tagad par šo tēmu ir liela interese. Ir tā jābūt ilgtspējīgai, jāsamazina emisijas un uh, Te ir interesanti projekti. Tad par MVU ir mm, projekti, par enerģiju. Tas viss interesē arī ITRE. Un tad eh, pārvaldība. Jā, tur daudz kas jau izskanēja. Mēs ar, par to esam runājuši ar Aldē, par eh, sektoru specifiskām lietām viņi mums piekrīt, kaut arī uh, investīciju komitē sēž neatkarīgi eksperti, kas ir arī atbildīgi, bet tie, kas um, gatavo mm, projektus, ir no EIB un um, mm, viņi ir um, eksperti. Tā kā tur, man šķiet, varēsim vienoties. Bet mm, runājot par budžeta kontroli, mums arī būs atzinums par ekspostu eh, kontrolēm. Tur revizijas palāta strādā ar šādām kontrolēm un um, komisijai arī tas ir interesanti un te arī dažas lietas var pamainīt. Te kā Eiropas līdzekļus piesaistīt atsevišķām eh, risku saistītām operācijām. Mums ar revīzijas palātu daudz esam strādājuši plānojot gada budžetu, pieņemot budžetu un uh, skatot un pārbaudot lietas. Uh, revīzijas palāta ir jau savs atzinums par um, uh, strateģisko investīciju fondu sagatavots, un es domāju, ka tur būs uh, iespējama laba sadarbība ar EIB. Mēs turpināsim runāt un paldies vēlreiz par grozījumiem. Mēs strād, turpināsim strādāt pie kompromisiem. Paldies, Markus Pīpers. Paldies priekšsēdētājiem. Es eh, vēlos pateikties eh, abiem referentiem par šo līdzsvarotu un arī ļoti radošo atzinumu. Sadarbība ar ITRE šeit ir ļoti svarīga. Esam tehniskās komitejas un mums jāstrādā kopā, lai radītu pietiekami stingru, mm, tādu pārliecinātu signālu NV un Ekon komitejām. Runājot par mm, CEF, mums ir 26 miljārdi eiro. 11 miljārdi no tiem ir rezervēti kohēzijas valstīm. Spānija, pie tam starp citu netiek pie, pieskaitīta. Tātad 26 minus 11 ir 15. Gandrīz 15. Tātad 2,7 aiziet FC grozā. Tas ir Junker plānā. Un tad 12,2 paliek. No tā jāatrēķina 8 pirmajam konkursam, kas tiks izsludināts. Eh, starp citu, 33 miljārdi eh, no visas Eiropas tam pieteikušies, tātad mīnus 8, tad paliek 4,2 no 4,2. Divi piesaistīti projektiem, eh, investīciju bankas projektiem, saržģīti izskarot, bet tie nenonāk cef. Tad paliek divi. No šiem diviem trīs miljārdi piesaistīti Cēsāru un uh, tēm, tēmēs. Tad praktiski nekas nepaliek. Mums ir mīnus 800 miljoni otrajam konkursam, un mēs esam sapņoši arī par trešo. Tas nozīmē, ka CEF ir miris. Miris, apglabāts, un um, neviens komisijā nevar mūs pārliecināt, ka tas ies citā virzienā. Tā var, par to var sapņot varbūt, bet, nu. No Tāpēc eh, nu, tas ir dramatiski un vēlamies transporta komitē vēlreiz to paust. Protams, esam par Junker instrumentu, tā būs svīra daudziem transporta projektiem eh, tieši eh, vidējiem uzņēmumiem, bet runājot par uh, transporta jomām, kas mūs interesē, kohēzijas valstīs diez vai kāds atbalstīs uh, mūs interesējošos projektus, īpaši runājot par pārobežu sadarbību, jo investēts tiek valstīs, nevis uh, pierobežu teritorijas. Tāpēc es atbalstu to, par ko kolēģi runāja, es vēlos izcelt gan šo dramatiskumu vēl vairāk. Nu, tur gan mm, līdz referenti man nepiekrīt. Es teiktu, ka neizmanto to struktūru fondu naudu arī tam varētu piesaistīt, lauksamniecības fonda līdzekļus, piemēram. Mēs eh, par gadu atpaliekam no schēmas, un eh, ja mums ir neizmantotie līdzekļi, tad. Uh, nu, vienkārši kauns neizmantot uh, kaut kādā veidā, kāpēc mums nepietiek drosmes, uh, lai to darītu, kāpēc uh, tos līdzekļus atkal iepludināt vispārējā budžetā, nevis uh, instrumentos, kas visvairāk cieši CEF um, vai apvēršņu programmās. Es centīšos uh, kaut ko darīt, lai to labotu. Um, tad ir uh, vēl interesanti aspekti par alternatīvo finansējumu. Uh, Un papildu ideja no mūsu puses ir šāda. Uh, FC pārpalikumi, kas droši vien būs, vajadzētu, tos vajadzētu izmantot, uh, lai um, uzlabotu CEF dzelzceļa infrastruktūru. Tā tad tā arī jāsaka, ja, ja mums ir uh, pārpalikumi FC, šī nauda tiek izmantota dzelzceļa projektiem CEF jo vienkārši mūs atstāv novārtā šajā jomā. Nu, un mums kaut kas ir um, jāuzlabo. Pārvaldība, parlamenta ietekmē uz citiem projektiem, un te es piekrītu referentiem, nevajadzētu pārspīlēt ar to, jo uh, šeit uh, jālemj ekspertiem. Un politiski mums nevajadzētu iejaukties. Kā komisija teica, kā, kā komisija to ierosināja, tā, tam principā var piekrist. Un eh, projektiem jāorientējas pēc transnacionālo tīklu prasībām, bet eh, to mēs varam deleģēt. Un, tā, mums nevajadzētu tieši iejaukties atbildīgo um, ekspertu darbā. Uh, Paldies vēlreiz Dominikam Rikē un Jāla Zenders kundzei, un es eh, ceru uz labiem kompromisiem turpmāk. Labi, Robert Zīle, lūdzu. Jā, jā, senka, Mihēl. Paldies, Mihēl. Nu, mums te ir eh, pietiekami daudz grozījumu, ļoti maz laika to izskatīšanai, bet nu darīsim visu, ko spējam, kā komiteja. Protams, būs arī politiskas eh, domstarpības, eh, tas eh, bija sagaidāms, bet paskaidrošu, kāda ir mana pozīcija un kāpēc tā ir tāda. Ehm, tas varbūt nav svarīgākais punkts, bet tomēr sākšu ar to, ka Junkera plāns, Junkera mm, fonds, tas ir pagaidu risinājums. Tas nav un nevar Um, būt kā tāds, tāda pastāvīga, nemainīga uh, detaļa uh, šajā finanšu ietvarā, mm, šī finanšu mm, tātad, uh, pārskata laikā. Um, tātad, tas ir viens. Otrs mm, jautājums saistīts ar mūsu mērķi saglabāt Connecting Europe Facility un TNT šos te projektus, mērķus transporta politikā, lai uh, E, tos neaizstātu kaut kādi Junkera plāna projekti, un grozījumi to norāda, to atspoguļo, tas ir ļoti svarīgi, jo, ja Junkera investīcija fonda nauda uh, iet uz kaut kādām citām jomām, nu tad mēs to nevaram ietekmēt, bet, ja tā tiek paredzēta transportam, tad uh, tā šī nauda nedrīkst tikt izmantota kaut kādu pretēju mērķu sasniegšanai, nevis to, ko mēs savulaik esam nosprauduši. Uh, ir ļoti svarīgi, lai mm, tātad mm, tiktu attīstīti šie pārobežu projekti, lai tiktu veidoti kopu uzņēmumi, vairāk valstu kopu uzņēmumi, piemēram, dzelzceļa jomā. Mm, Junkera plāna risks ir tāds, ka šeit sāka, sākas kaut kādi vienas valsts projekti un gal beigās viss ir vīlušies ar šādiem pavērsieniem transporta politikā. Tas būtu ļoti nevēlami. Uh, Ja runājam par pārvaldību, tad teikšu to, ka grozījumi ir, ir daudz tādu grozījumu, kas eh, norāda, ka vēlamies saglabāt, nu, tādu zinām pārvaldību ne tikai politiskā līmenī, eh, parlamentāriešiem ar eh, tādu projektu atlasi nav nekāda sakara, bet MUV ģenerāldirektorātam direktorātam Eh, vajadzētu iesaistīties tojos eh, projektos, kur ir Connecting Europe Facility, kur ir kopienas finansējums ar, kopā ar privāto finansējumu. Ja tas, neda, ja tas netiktu darīts, tad mums zudīs šī iespēja ietekmēt eh, nozars attīstību, kas pirms dažiem gadiem tika nosprausts kā, kā politisks virsmērķis. Un tāpēc arī nācu klajā ar uh, Um, grozījumiem un varbūt ēnu referentu sanāksmē. Mm, ceru, mums izdosies uh, vienoties par attiecīgu tekstu, protams, politiski vienoties. Mm, visādi citādi Mm, skaidrs ir tas, ka, teiksim, banku nozares pārstāvi nepārzina un uh, nespēja pārzināt uh, visas transporta nozares nianses un detaļas. Tas, ko Pīperakungs uh, sacīja, ka mums, lūk, nav naudas otrajai Connecting Europe kārtai. Bet ja mēs šos 10%, šos 6 miljardus noņemam Connecting Europe instrumentam, nu tad galvā beigās tik un tā nepietiks naudas. Uh, nekas jau būtībā nemainās, lai kā tas tiktu iesaiņots vai, vai nosaukts, un man uztrauc lūk, kas ir daudz priekšlikumu, kas ir tīri politiski motivēti, un ir arī pāris tādi grozījumi, kas norāda. Ir, lūk, jāņem nauda no tādas elastības instrumentiem, to starp no performance eh, rezerves, no, kas principā ir neizmantotie kohēzijas fondu, struktūra fondu līdzekļi, Reizēm tā nauda tur paliek, neviens to neaiztiek, bet ir ļoti labs instruments, ar kuru motivēt eh, kohēzijas fonda, struktūra fondu valstis šo naudu tomēr eh, izmantot. Tas ir tāds tā kā liels burkāns, ja mēs to tagad uh, iznīcinām, nu tad tas būs nepārprotams politisks vēstījums. Kas man uztrauc vēl vairāk, ir pāris tādi grozījumi, uh, kas principā uh, nozīmē to, ka mēs noņemam kohēzijas fonda naudu, viens B sadaļas naudu, eh, tātad 16. 17. gadā. Un manā izpratnē tas būtu ļoti nelāks vēstījums. Redziet, eh, trieciens kohēzijas politikai vispār Eiropas Savienībā, ja mēs eh, tagad izlaupītu šo, šo fondu, jo, nu, da, tā dažādība transporta nozarē kohēzijas fonda valstīs uh, ir eh, nu, zemāka nekā tajās valstīs, kur kohēzijas fonds ne, nav aktuāls. Un es būtu pārsteigts, ja mēs eh, tā arī rīkotos, kā dažos grozījumos tiek ierosināts, kā mm, tiktu izmanto, kā Junkera fonds, nu, tiktu uztverts kā tāds kohēzijas fonds tām valstīm, kuras nav kohēzijas fonda valstī, valstis. Tas būtu ļoti nelāks signāls jo lielās turīgās valsts spēja naudu ielikt eh, kohēzijas fondā, un ja tas vairs nebūtu iespējams, eh, nu, tas būtu ļoti skumji, tad vairs nebūtu mm, kohēzijas fonda. Ir valstis, kas nespēs eh, visas šīs iemaksas veikt, un politiski tas ir ļoti riskanti. Uh, Un, nu, tā jau tas ir. Transporta komiteja Allež lielākais strīd izceļas par tieši politiski motivētiem jautājumiem, bet, nu, ceru, ka mm, tātad ēnu sanāksmēs mums izdosies to risināt. Paldies. Un uh, tagad Karima Delī. Merci beaucoup, monsieur le président. Pateicos priekšsēdētāji, saku paldies. Sanderas eh, kundzes un Krikai kungam par paveikto. Domāju, ka to atbalstīs eh, arī zaļie to visu. Eh, šobrīd vēlos sacīt vairākas lietas par ko citu. 19. panta svītrošana un grozījuma 5. pantā tas mūs skar tieši kā transporta komiteju. Junkera mm, plāns, Sanders kundze to labi zina, uh, tuvojas klimata jautājumus samits, um, pārmaiņas ekoloģijā, vides jomā un politikā un um, klimata politikā. Tam ir jābūt tādām, kas saskana ar Junkera plānu. Junkera plānam ir tādam, kas atbilst šai, šai realitātei nu, nevarēs tagad uh, tā vienkārši likt lietā šo naudu, lai visur sabūvētu lidostas vai, vai, vai nezinu ko šai, šai pārmaiņai mūsu valstīs ir jābūt nu, atbilstošai šīs dienas realitātei. Un mēs zaļie to visu esam vērtējuši tīri parlamentārā ceļā. Parlaments ir principā budžetu pāraugoša iestāde, un te ir arī tā mūsu ietekme, kā mēs varam ietekmēt, virzīt atbalstāmo projektu atlasi, Šiem kritērijiem ir jābūt skaidriem, nepārprotamiem. Ehm, kā vienā tā otrā projektā, protams, ir jāveicina sinerģijas starp transporta tīkliem, tas ehm, mums ir ļoti nepieciešams un vēlams mērķis, un ehm, īpaši jāatbalsta pārobežu dzelzceļa savienojumi satiksme, kas uh, Uh, ir nepelnīti aizmirsti kopumā vērtējot šos grozījumus, nostomti maliņā. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies! Un tagad um, Kristīna Reivodalon. Uh, paldies, paldies um, atzinam autorai, autoram. Mēs e, jau Trana komitejā to savulaik pārunājām, tas ir labs, e, tas ir pamatots e, izvēle tagad izsvītrot sadaļas par CEF un apvārsni 2020 un visu pakārtot tam, vai būs vai nebūs pieejama nauda, nu tas ir pragmatisks risinājums. Uh, Eh, tas ir, nu, tas ir tas, ka, ko ir iespējams darīt eh, lietas labā. Eh, protams, ir uzdevumi, kas ir jāizpilda, elastīgāks regulējošais pamats, lai atraisītu šo investīciju potenciālu. Uh, Um, šis te papildināmības uh, princips, uh, proti tātad uh, līdzekļi tiek prioritāri atvēlēti tiem projektiem, kur zināmi līdzekļi jau ir pieejami. Noteikti vēlamies, lai parlamentam būtu teikšana fonda pārvaldībā, un ja runājam par ilgtspējīgu mobilitāti, arī šeit parlamentam ir liels potenciāls ietekmēt lietu attīstību vēlamā virzienā. Uh, Junkera plānam ir un jāpaliek uh, kā krīzes instrumentam, uh, ārkārtas instrumentam pret krīzes sekām, un tāpēc uh, būtu absolūti Eh, nepieņemami, ja tas netiktu prioritārā kārtā mērķēts uz tām valstīm, kur, kuras krīze ir skārusi vissmagāk. Paldies! Nu, tā kā neviens nav pieteicies runāt, um, aicināšu komisiju izstāties, uzstāties. Īpaši tāpēc, ka komisija tika uzdot arī jautājumi. Lūdzu, Kazādas kundze. Thank you very much, Mr. President. Lielas paldies, priekšsēdētāji, cienījamie komitejas locekļi. Komisija noteikti vēlas eh, pateikties eh, abu referent, abiem referentiem par paveikto. Domāju, ka tiešām esat uh, pamatīgi iedziļinājušies mūsu sagatavotajā mm, priekšlikumā. Um, ir skaidrs, ka CEF un apvērsne 2020, ka uh, šie jaunie priekšlikumi skar šīs, šos mūsu projektus uh, diezgan lielā mērā, bet jūs esat pareizi sapratuši trīs galvenās lietas. Pirmkārt, runājot par pārvaldību. Kā Rikē kungs jūs norādījāt, valstu bankas piedalās šajā pārvaldības sistēmā jau no sākta gala, un jau tagad vērojam nu, no tādu pozitīvu reakciju no dalībvalstīm, tās ir gatavas piedalīties, uh, iemaksāt līdzekļus, komisija par to var tikai priecāties. Tāpat arī mēs uh, varam piekrist uh, lielākajai daļai komentāru, proti analizējot, atlasot projektus, lemšana ir jāatstāja ekspertu ziņā. Viņi pārzina, kas notiek tirgū, kas notiek nozarē, viņi ir tie, Eh, kas eh, var nodrošināt to, ka investīcijas investori, jo īpaši mm, privāti investori, ir eh, pārliecināti par projektu dzīvotspēju, pamatotību un jums piekrītam simtprocentīgi tajā ziņā, ka parlamentam ir pienākas kontrolējoša funkcija. Parlaments ir budžeta, budžeta pāraugoša iestāde un tā parlamentam līdz ar to ir instrumenti un iespējas. Uh, kontrolēt, ietekmēt uh, uh, lietu norisi. Un tāpēc priecāsimies par turpmākiem uh, priekšlikumiem. Par fondu iezīmēšanu, tas bija tāds otrais um, tematiskais bloks. Šeit uh, mūsu viedokļi atšķiras. Es šai ziņā grasos piekrist tikai vienīgi referentiem. Šeit mums ir jābūt, nu, visnotaļ tādiem liberāliem uh, Uh, elastīgiem, ja mēs uh, par atbalstu tiesīgiem pasludinātu tikai tos transporta projektus, kuriem teorētiski pienāks CEF atbalsts, nozīmētu, ka aiz borta paliek, uh, te potenciāli paliek ļoti nozīmīgi Eiropas tautsēmniecībai projekti. Līdz ar to komisija šeit sliecas mm, atbalstīt plašāku elastību. Visbeidzot par finansējumu. Neapšaubāmi Miss Āķēlas eh, kundze jau teica, ka ir jāatrod, jāvienojas par īsto mehānismu, komisija to cenšas jums piedāvāt, tādu mehānismu, kas nodrošinās stabilitāti nākotnē, jo citādāk eh, mums eh, sarūku mūsu iespējas pārliecināt investors par to, ka ehm, šis, šis pasākums ir atbalsta vērts. Tāpat arī ehm, piekrītam tam, ka tā visa sasaistīšana ar daudzgadu finanšu satvēru ir eh, riskants pasākums. Um, šīs ierosmes droši vien neilgs eh, visu MFF laiku un nonāku pie Rikē kunga mm, sacītā pašās beigās eh, finanšu regula, ņemot vērā šī brīža situācija pirmajā punktā ir šī dabīgā sasaiste ar, um, ar CEF un apvērsni 2020, kas, kas atbilst apmēram 70% no šī kopējā fonda. Šobrīd šeit manevra iespējas ir ierobežotas un būs nepieciešami ievērojami samazinājumi programmās. Uh, Eh, nu, piemēram, eh, programmā Erasmus. Es saprotu, ka esat eh, nobažījušies, bet, diemžēl, situācija nav tā vienkāršākā. To nebūs iespējams atrisināt tik vienkāršā veidā. Visbeidzot, šķiet zīles kungu vēlos eh, nomierināt, kurš uztraucās par to, vai DigiMove šeit eh, pienācīgi piedalīsies. Eh, DigiMove tiešā veidā nepastarpināti piedalās projektu atlasē, vērtēšanā. Mēs, mēs par to atbildam, bet teikšu, lūk, ko DigiMove ir tas, nu, dabiskais uh, Eh, loģiskais, eh, nepārprotamais partners eh, projektu finansēšanas lietās. Un kā vēl, lai jūs pārliecina, mums būs iespējas sniegt turpmāku tehnisku atbalstu mm, projektu tālākā, tālākā īstenošanas gaitā. Paldies! Tagad vēl gribu dot vārdu abiem referentiem. Kurš no viņiem grib izteikties vispirms? Rikē kungs. Paldies, eh, priekšsēdētāji, paldies, kolēģi, par jūsu komentāriem, par jūsu aktīvo līdzdalību. Man radās iespējas, eh, ka mm, tā tad ir tomēr jārēģē uz jūsu sacīto Markus. Uh, pilnībā piekrītu tam, ko tu sacīji par šo te šķietamo iespējamo Connecting Europe demontāžu. Nu, bažām ir pamats, par to ir jāturpina pārdomas, e, lai tiktu raidīti pareizie īstie signāli vēlamie, lai sadaļa 1A netiktu pilnībā, nu tā teikt, iztukšota, uh, Uh, nu, bet eh, finanšu iespējas ir tādas, kādas tās ir, un nu, nāksies tur domāt. Robert, uh, tev vēlos sacīt, lūko. Būsim piesardzīgi, skatīsimies, kā sadaļas līmējas kopā, piemēram, kas notiek kohēzijas valstīs, tas mums ir jāņem vērā. Nedomāju, ka mums ir tīšām vai netīšām jāpieļauj tas, ka kuģis, lielais kuģis tiek sašūpots. Uh, Nu, varbūt mums nāktos ar, ar Markusu visiem apspriesties. Ir vēl pāris eh, komentāri, kuriem varu no sirds piekrist. Kristīna sacīja, ka eh, īpaši jādomā par eh, tām valstīm, reģioniem, kur, kuras krīzes skārus vissmagāk. Un atcerēsimies, ko Tečeras kundze savulaik sacīja, alternatīvu nav, tā viņa sacīja. Un komisija, nu, acīm redzot, iet Tečeras pēdās un sagrāja mūsu ilūzijas par to, ka varbūt varētu tā vai citādi, bet kaut kā. Bet redziet, fonda stabilitāte, nu tā ir neaizskarama lieta. Ja ta, tas ir tas, uz ko mēs varam paļauties, tas ir tas, kas mums jādara. Eh, bet nav akurāt tā, kā Tečera savulaik sacīja. Nu, nav tā, ka alternatīva nav vispār. Nu, es pat teiktu, ka tas ir eh, tā ļoti slikta gaume tā bārstīt šādas frāzes. Nu, tas, tas nozīmē tikai to, ka jūs nepietiekami cenšaties es nezinu, jāskatās, kur ir šīs eh, barjeras, eh, šie, š, šīs šaurās vietas eh, iekšēji komisijā. Nu, varbūt šis jautājums ir jāpaceļ līdz vicepriekšsēdētāja līmenim. Jebkurā ja gadījumā parlamenta pozīcija ir un būs, kam visklācošie piekrīt, ka mēs nepieņemsim uh, Eh, tā vienkārši vaļā muti to, eh, to, to, to opciju, ka alternatīvu nav. Eh, tas draud ar, nu, ievērojamu kašķi institūciju starpā. Ir pietiekamas budžeta rezerves, lai, lai jums nebūtu jāmēģina tā teikt bīdīt šī lieta tik tādā brutālā veidā. Uh, referenti, deputāti, komiteja locekļi ir gatavi piedalīties nopietnā diskusijā, bet ja jūs jau sākat ar šādiem ultimātiem un kategoriskiem paziņojumiem, tad tas ir nepieņemami. Paldies, tagad dosim vārdu Inesei Ajala Sendirei. Paldies. Paldies, priekšsādātāji, kolēģi, paldies visiem par komentāriem un savas pozīcijas skaidrošanu. Pīpēra kungs, tas uh, eh, rebus, uh, eh, kas ir parlamenta priekšā, komisija piedāvā ļoti tādu nepārprotamu variantu, ko, ko padome ir viens un divi pieņēmusi, gal galā viņu maks, eh, viņu nauda netiek skata. Uh, Un mums ir šis kārdinājums, eh, arī dzen eh, ir jūtams, eh, rīkoties ātri vienkārši tā vietā, lai rīkotos pienācīgi un, un, un kārtīgi, un varbūt tas prasītu laiku un pūles. Mums, protams, ir vajadzīgs pietiekams finansējums un uh, lai cik smagi tas to nāktos izcīnīt, eh, tas ir tas, kas mums ir jādara. Un mums ir jāspēj arī, mm, kā parlamentāriešiem, izrādīt eh, solidaritāti plenāra sesijā. Es pati nepārstāvu kohēzijas valsti, bet es ļoti labi saprotu, kas notiek kohēzijas fonda valstīs. Jo, nu, kā tad tas dara, ja naudu ar vienu roku dod, bet ar otru atņem? Un uh, neaizmirsīsim par Transeiropas tīkliem, par TNT. Eh, kohēzijas eh, fondi tiek izmantoti, lai finansētu arī TNT projektus. Nu, nu, tas ir absolūti nepieņemami, ja jūs apzogat eh, Pēteri, lai samaksātu Pāvilam. Eiropas parlaments spēj, un tas ir mūsu pienākums, uh, Uh, uzraudzīt naudas uh, šīs finansējuma plūsmas, lai tās būtu pamatotas, lai tās nonāktu tur, kur tas ir nepieciešams, bet uh, nepiedalīsimies šajā ūdeņu duļķošanā, šajā um, krāpnie, krāpšanās spēlē. Ja mēs saskatīsim, ka pastāv risks izsīkt kohēzijas fondiem, tad parlaments plenāra sesijā pateiks savu nē ja ir pietiekama politiskā grība visā politiskajā spektrā, tad mēs esam spējīgi izskatīt visdažādākos variantus - frontloading, backloading, visādas elastības noteikumus, tā lai tiktu izdarīts tas, kas nepieciešams. Tātad. Ir alternatīvas, ir opcijas, ir varianti. Piperkungs, būsim vienoti un tad mums izdosies. Būsim vienoti plenāra sesijā. Ja kohēzijas uh, valstu pārstāvja Franči, Spāņi uzskatītu, ka viņi pret viņiem izturas netaisnīgi, tad uh, viņiem būtu aizstāvi un domu biedri, un šī kā reize ir tāda situācija. Uh, būsim, sadosimies rokās, nostāsimies plecu pie pleca. Uh, lai izcīnītu sev pietiekami spēcīgas garantijas, nezaudējot vienprātību un sabiedrotos. Ja uh, mēs sašķeļamies uh, plenāra sesijā, tad uh, padome gūs virsroku. Un, un visam viss izjuks. Mēs vēlamies izvērtēt summas, ciparus, neradot jaunus ienaidniekus vai, vai nelabvēļus par jauniem projektiem. Zīles kungs par tiem izsacījās. Viņš ļoti gudri, viedi mūs brīdināja un īstajos vārdos to ietērpa. Ir pietiekami daudz finansējuma avotu, investīcija banka, reģioni, valstis. Te var nākt neskaitāmas idejas par priekšlikumiem, projektiem. Uh, Mums ir jāskatās uz eh, pilsētu mobilitāti, par kaut kādu enerģijas apriti, eh, bet ja būtu pārāk daudz jaunu projektu, tad, eh, tad tas vairs nebūtu īsti labi. Ir pietiekami daudz projektu, kas jau ir sagatavoti, kas stāv rindā uz, uz, uz finansējumu, pārobežu savienojumi teikšu to, ka viennozīmīgi esmu atbalstījusi savā darbā pārobežu savienojumus. Mēs zinām, kur ir trūkumi, kur ir melnie caurumi šeit. Komisija arī to zina. Piemēram, ja jums ir kādas mm, idejas par precizējumiem, kaut kādiem uzlabojumiem, tad uz priekšu es esmu gatavs tās uzklausīt. Kristīna izteicās par šo te papildināmību. Uh, noteikti absolūti Junkera plānam ir jābūt tādam papildu elementam līdzās CEF, līdzās citiem uh, fondiem. Mm, ja, tā tad, ja nepietiek ar vienu, tad, ne, tad nāk palīgā otrs, uh, trešais. Uh, ir jābūt nu, šai lietu, īstajai lietu secībai un lūdzu nedraudēt ar iespējumu Erasmus apcirpšanu. Ja to dara komisija, tad uh, saprotiet, kāds ir rezultāts. Tas tikai nocietinās mūsu pārliecību un apņēmību. Šādu lietu runāšana publiski nenāks par labi nevienam. Draudus mēs necietīsim, mēs aizstāvēsim Erasmus, tā kā to jau esam darījuši pret komisijas tīkojumiem. Uh, un komisija beigās eh, piekāpās, Komisijai ir jānostājas mūsu pusē, mums līdzās, lai rastu risinājums. Nesāciet dziedāt dziesmiņu par uh, samazinājumiem, apcirpšanu un, un, un tam līdzīgas muļķības. DigiMove pilnīgi noteikti varētu nozīmēt savu cilvēku bankā, tas, uh, tas uh, pat varētu būt nepie, nepieciešams un vēlams, bet mēs nepieņemsim draudus, uh, ka nepiekrītot uh, komisijas uh, šiem šķietam vienkāršajam variantam būs nepatikšanas. Nē, jā, runāsim skaidru valodu, mm, spēlēsim atklātas kārtas, bet bez draudiem, bez iebiedēšanas, lai DJ Move mums nāk palīgā, lai tiktu objektīvi salikti visi punkti uz i. Paldies! Paldies! Līdz ar to šo diskusiju būsim pabeiguši. Balsojums transporta komitejā notiks 14. aprīlī plenāras sēdē, jūnija otrajā pusē. Labi. Tad mēs varam ķerties pie nākamā darba kārtības jautājuma. Nodarbinātības apstākļi aviācijā. Iepazīsimies ar Ģentes universitātes pētījumu. Mūsu viesis vēl nav ieradies, mums būs nedaudz jāpagaida, būs neliela pauze.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 Then forever machen wir. Er kommt nicht zurück, aber es kann ja drin sein. Ja, so sind die vier Weizchers oben. Eins, zwei, drei, vier und zweimal das Sekretariat. It's done. So, Because last time Ursula was sitting next to Mr. Hey, that's why I did it like that. Remember what happened? Ah. Last time Ursula was, that's why. You know, it was on both sides. Okay, but Kureva is not from Dexter. We can remove him, yes. Okay.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 I think we can start. Laikam varam sākt. Un zwar geht es. Runa būs par nodarbinātības apstākļiem aviācijā. Iepazīsimies ar Džens universitātes pētījumiem par netipisku gaisa kuģu apkalpes nodarbinātību un priecājamies, ka profesors doktors Īvs Jorens ir šeit. Viņš ir sociālo tiesību un Eiropas sociālo tiesību profesors uh, eh, Ģentas universitātē, un viņš vada īris starptautiskā uh, institūta, uh, sociālās krāpšanas institūta direktors. Jorens kungs dod jums vārdu. Priecājamies par jūsu klātbūtni. Sirsnīgi sveicam jūs. Labrīt, dāmas un kungi! Vispirms vēlos jums pateikties par iespēju prezentēt jums ziņojumu, kur sagatavojām pagājušajā gadu par netipisku gaisa kuģa apkalps nodarbinātību. E, šo pētījumu mums e, lūdz veikt Eiropas komisija un Eiropas sociāla partneri, Eiropas sociālo dialogu komiteja, kura, kuras pārstāvi ir arī šodien klāt. Lūk, pētījuma mērķi. Tas ir pilotu pētījums, eh, lai izpētītu netipisku gaisa kuģa apkāps nodarbinātību civilajā aviācijā, un es gribētu jums īsumā pastāstīt, protams, eh, īsumā jums ir eh, stingri laika ierobežojumi, ka tātad bija dažādi veidi pētījums. No vienas puses mēs aplūkojām pētījums, kas jau ir veikti dažādās Eiropas saimnes dalībvalstīs, un tika veikts uh, Salīdzinoši pētījums 11 valstīs, kur uh, eksperti intervēja uh, iesaistītās puses pilotus no uh, darba devējs, uh, civilās aviācijas iestāžu pārstāvs un tam līdzīgi. Un uh, tam piesaistīta bija plaša aptauja, kuru mēs veicām pilotu starpā, nevis uh, kabīnes apkalpes starpā. Pētījumā pašā Eh, nebija iekļauts kabīnes atkal. Eh, un mums bija vairāk nekā 6000 atbilžu pilotu, kas eh, atsaucās mūsu pētījumam no visdažādākām valstīm pētījums tika izplatīts pa visdažādākiem kanāliem pilotu starpā. Un šeit mēs redzam arī uz ekrāna slaidus, e, kas ir nedaudz maziņi, diemžēl, bet, nu, jūs jau dzirdat manis sacīto, un slaidus varēsiet pēc tam vēl aplūkot ar statistikas datiem, ja vēlēsieties. Tātad mēs raudzījāmies, lai mums būtu daudz dažādas tautības pārstāvēt šeit pilotu starpā e, dažas, daži no pilotiem strādā tradicionālās e, Latvijas aviokompānijās, citi citi arī dažās no vislielākajām aviokompānijām Eiropā. Svarīgi ņemt vērā, ka mēs jautājam, kāda veida aviācijas kompānija jūs darbojaties, un jūs redzat šeit tātad tīkla aviokompānijas, lētās aviokompānijas, reģionālās, čārtera, e, preču transporta un biznesa aviācija jūs redzat, ka gandrīz puse bija tīkla aviokompānijas un ceturtā daļa lētās aviokompānijas. Jūs redzat šeit sadalījumu, tātad 25 uh, eh, galvenās uh, aviokompānijas, kas ir pārstāvētas. Visvairāk pārstāvēta bija Ryanair, Air France, kā arī daudzas citas un daudzveidība tātad diezgan eh, labi nodrošināta. Mums ir KLM un citas avio kompānijas. Svarīgi ņemt vērā, ka daudz no jautājumiem skāra to, kāda ir jūsu nodarbinātības apstākļi, un šie 6600 piloti, kas atbildēja, apmēram 80% joprojām ir tiešās darba attiecībās jāsaprot, ka netipiskā nodarbinātība ir tātad cita veida nodarbinātības modelis, kas nav šī, e, e, šie klasiskie darba līgumi ar neierobežot e, darbību. Tātad vai nu kā pašnodarbinātie, vai arī kā kontraktors, kādu uzņēmumu aģents vai citā veidā. Mēs saprat, redzējām to, ka 79% apmēram ir tieši nodarbināti, apmēram 16-17% pilotu atzina, ka viņi strādā kaut kādā citā veidā ar avio kompāniju. <clears throat> Un to mēs šeit redzam apmēram 16% pilotu. Tā tad eh, saskaņā ar mūsu definīciju atzina, ka viņi ir netipiskos darba apstākļos. Ko vēl ir svarīgi? konstatēt. Jūs redzat, kur ir tipiskās tiešās darba attiecības atkarībā no avio kompānijas veidu. Un šeit jūs redzat lielu atšķirību, ka tīkla avio kompānijās ir gandrīz tikai uh, e, klasiski nodarbinātie, bet uh, lētajās avio kompānijās citur ir daudz vairāk netipisko darba līgumu vai nodarbinātības veidu. Dalējāmies jums no šī garā pētījumu, pētījumu parādīt e, dažādus aspektus, bet Manuprāt, tādi interesanti aspekti bija pilotu vecums un pieredze arī šajā sakarā. Skaidri redzam, ka šeit ir atšķirības. Redzam, ka pilotu darba tirgus ir nodalīts. Mums ir jaunāki, mazāk pieredzējuši piloti, viņiem ir viens darba tirgus, tā varētu teikt, un tad ir pieredzējuši gados vecāki piloti, un tiem ir savs cits tirgus. Un redzam, ka ap 14-15% respondentu norādīja, ka viņi strādā lētajā avio kompānijai, un viņi ir viens līdz trīs gadu pieredzes, taču tīkla avio kompānijām bija tikai nedaudz vairāk kā 2% šādu pilotu. Lētajām avio kompānijām 45% pilotu norādīja, ka viņiem ir 0 līdz 5 gadu pieredzes, bet tīkla avio kompānijām tikai 8,6%. Protams, negribam sacīt, ka uh, lēto avio kompāniju piloti ir slikti. E, nekādā gadījumā par to nevar būt runas. Mēs tikai norādījām, ka ir atšķirība vecumā un pieredzē. Un jaunākie, mazāk pieredzējušie pilotiem ir labāka iespēja e, tikt nodarbinātiem lētās avio kompānijās nekā tīkla avio kompānijās. Šeit jūs redzat atšķirību ar pilotu pieredzi atkarībā no aviokompānijas veida. Šeit jūs redzat, ka ir starp 40-50 gadu vecumu ļoti daudz pilotu un atipiskā nodarbinātība, netipiskā nodarbinātība, pašnodarbinātie, kā jūs redzat, tie ir daudz, tādu ir daudz vairāk uh, Latvijas aviokompānijās un kampānijas veids, kur jūs redzat milzu atšķirības. Arī svarīgs elements bija tāds, ka nav jau tā, ka cilvēks strādā visu laiku vienai avio kompānijai. Mēs redzam, ka 3, 4, 5, 6 reizes piloti karjeras laikā uh, maina darba devēji. Kādi ir iemesli? Respondenti norādīja daudz dažādas iemesls. Vieni norāda darba apstākļus, avio lidaparātu veidu, lielāki vai mazāki lidaparāti, vai arī uh, privātās dzīves iemesli, ģimene un tam līdzīgi, alga, atalgojums. Uh, Pētījums tika veikts tādēļ, ka bija šis, šī tēze, hipotēze, ka avio tirgus liberalizācija noved pie nodarbinātības apstākļu mājas. Un mēs redzam, ka tiešām ir tāda konkurence, starp pilotiem vai aviācijas nozarē nodarbinātiem. Lielākā daļa pilotu eh, sāk strādāt pirms liberalizācijas, kur eh, klasiskā eh, darba līguma bija nacionālas aviokompānijas galvenokārt dominēja tirgu un tās darbojās galvenokārt savā izcelsmes valstī. Taču liberalizācijas procesa rezultātā mēs redzam dramatiskas izmaiņas jauni biznesa modeļi ir parādījušies, lētā avio kompānija ir viens no šiem modeļiem, un arī tīkla avio kompānijas ir pielāgojušās jauniem apstākļiem. Mēs redzam ar šiem slaidiem, ka situācija sākumā bija diezgan vienkārša. Mums ir avio kompānija, apkalps loceklis, pilots, un kompānijas bāzi, no kurienes aktivitātes tiek veikts, bet tagad ir starpnieks pa vidu starp pilotu un avio kompāniju un kļūst vēl sarežģītāk, ja paraugamies uz šādām situācijām. Mēs redzam mazus vidējus uzņēmumus pa vidu, pagaidas darba aģentūrus, pagaidu darbs, darba aģentūras, dažādas kompānijas, kas uh, veids grāmatvedības pakalpojumus. Mēs redzam, ka arī uh, aviokompānijas mājvieta e, mēdz mainīties. Un mēs respondentiem jautājam, kāds ir jūsu vērtējums par nozari, kādas ir problēmas. Un plašs respondentu vairākums, vairāk nekā 80% norādīja, ka ir asa konkurence pilotu starpā Eiropas darba tirgu, un viņi piekrita uh, ka šī konkurence ir radusies atšķirīgo darba apstākļu dēļ starp dažādām avio kompānijām. Nelielāks vairākums, bet joprojām vairāk nekā 2 trešais piekrīt, ka konkurence ir e, e daļēji dēļ pilotu izmaksām avio kompānijām. Kādi ir daži no secinājumiem? no vienas puses izmaksas ir ļoti atšķirīgas. Eiropas Savienībā, ja izmaksas ir ap 100%, tad tā izemē, piemēram, 65%, Ķīnā 35% e, kabīnes apkalpē un līdzīgi varbūt arī attiecībā uz pilotiem, bet mēs sapratām, arī, ka ir atšķirība starp pilotiem un pilotiem. Daži piloti sāka daži tūkstoši eiro atalgojumu mēnesī, citi pieredzējušāki piloti pelnīs vairāk nekā uh, simts un pat vairāk simt tūkstoši dolāru gadā. Tas nav īsts izņēmums nemaz. ar netipisku nodarbinātību tas nav nekas galīgi nepareizs, nekas nelegāls, bet tā ir iespēja tik nodarbinātību eh, tam jau karjerās, karjerā jau ātrāk. Un gribam arī norādīt, ka ir uh, attiecībā uz netipisku nodarbinātību arī ļoti liela atšķirība. Tā Ir taču netipiska nodarbinātība ne tikai aviācijā, bet arī citās jomās. Taču civilajā aviācijā tad netikt ņemt tas vērā dažādas nodarbinātības formas, kā ārpakalpojumu iepirkšana, Mēs saskarāmies ar sociālo un fiskālo inženieriju, kas ir īsta problēma, e, kas var negatīvi skart strādājušo tiesības pilotu situāciju. Mēs esam konstatējuši, ka netipiskā nodarbinātība pieaug, un tas var radīt problēmas ar nodarbināto aizsardzību. Katrā dalība valstī ir tāda diezgan liela atšķirība starp uh, darba līgumiem un pašnodarbinātījiem. Tradicionāli ir šī atšķirība starp nodarbinātiem un pašnodarbinātiem. Un tā, protams, nav nelegāla, bet ir šī tendence pieaugoša pašnodarbinātība. Šis fenomens tomēr ir skaidri jānodala no tīšas e, tādas e, viltus pašnodarbinātības, tā ir pavisam cita problēma. Pašnodarbinātība kā tāda nav īstenībā nemaz problēma, bet problēma ir šī viltus pašnodarbinātība. Tas notiek tad, kad cilvēks, kurš īstenībā ir darba ņēmējs, tiek klasificēts kā pašnodarbinātības, lai izvairītos no izmaksām, piemēram, nodokļiem vai sociālās drošības iemaksām, sociālām iemaksām. Šī šķirkne starp īstu nodarb, pašnodarbinātību un viltus pašnodarbinātību nevienmēr ir viegli novelkam. Netipiskā nodarbinātība pieaug, tas ir zināmā mērā arī elastības elements. Un problēma, kā jūs norādīju, ir šī sociālā un fiskālā inženierija. No tā savukārt izriet ka mēdz būt eh, nelabvēlīga darba apstākļi un negodīga konkurence. Vēlreiz gribētu uzsvērt, un pētījumā arī skaidri tiek izcelts, ka mums ir jānodala leģitīmas ārpieti, eh, ār iepirkumus no viltus ār pakalpojumu iepirkšanai kur vienkārši tiek mēģināts apiet sociālās iemaksas un citas maksājumus. Līdz ar to piloti nonāk lielākās atkarības apstākļos pret klientiem, kas zināmā mērā rada riskus. Šī lielākā atkarība. Mēs arī jautājām pilotiem, vai jūs baidaties, ka šī net netipiskie darba apstākļi varētu ietekmēt jūsu lēmumus par lidošanu vai nelidošanu, par drošību un tam līdzīgi. Uzzinājām, ka drīzāk padotība ir svarīga šajā sakarā, nevis juridiskais nodarbinātības status. Tātad, kāda ir pilota attiecība ar aviokompāniju, kuras lidaprāt viņš vada? Tas, mūsuprāt, ir pat lielāka problēma šī pilota atkarība no darba devēja nekā viltus pašnodarbinātība. Mēs redzam, ka daži piloti norādīja, ka viņi kritiski vērtē uzņēma vadības kultūra, kas dažreiz viņiem traucē varbūt objektīvi pieņemt lēmumus kā pilotiem. Esam konstatējuši gadu gaitā arī to, ka ārpakalpojumu iepirkšana dažkārt ir neizbēgama, lai apietu zināmu sociālo likumdošanu. Un jāņem vērā arī, ka mums ir globalizācijas tendence, ne jau tikai eiropeizācijas. Gadu gaitā ir veiktas dažādas iniciatīvas, arī sociālā dialoga komiteja ir kaut ko darījusi, Eiropas parlamenta komisija ir izveidot, lai atrastu faktors, kas varētu uzlabot situāciju likumdošanas ceļā vai savādāk. jāatzīst, ka joprojām sociālā likumdošana nevienmēr attīstas labēlīgā veidā aviācijā nodarbinātiem. Aviācija ir sarežģīta nozare, mēs domājam, ka um, ir jāgādā par darba drošību, sociālo drošību un jārisina uh, neapšaubām drošības jautājumu. Netipiski nodarbinātie varbūt ir pakļaut lielākam riskam prioritizēt ekonomiskos aspektus, nevis drošības aspektus. Šī tendence ir jāuzrauga Un šeit mēs uzskatām, ka uzņēmuma vadības kultūra ir daudz bīstamāka nekā viltus pašnodarbinātības status. Eh, šeit eh, prakse, kas pastāv aviācijas jomā, ir gājusi uz priekšu ātrāk nekā nodarbinātības uh, formas, un tas dažreiz rada problēmas. Dažkārt mēs saskaramies ar situāciju, kad avio kompānijas ir bāzētas Dubajā vai citur, un tad rodas jautājums, ko mēs varam darīt Eiropas līmenī. To nedrīkstētu atstāt bez ievērības. Un tad secinājumi. Ir jāuzlabo likumdošana. Arī attiecībā uz uh, mācību iestādēm, kurās mācās piloti. Tās ir ļoti dārgas. Dažreiz tā rezultātā jaunie piloti ir spiest pieņemt e, tādas nodarbinātības apstākļus, kas ir nelabvēlīgi. Dažreiz pat viņiem ir pašiem jāmaksā, lai e, saņemtu lidotāju praksi, un tas ir ļoti bīstami. Mēs redzam, ka ir daudz pilotu, kas sūdzās par lielām atšķirībām starp pilotu skolām. Mēs redzam, ka ir nav kontroļu par uh, to, eh, cik uh, stundas piloti strādā Visām iesaistītām pusēm būtu jāsadarbojās, un es beigšu ar šo atziņu, ka mēs aicinām visas iesaistītās puses uh, rīkoties izlēmīgi, ņemot vērā kritiskos faktorus, ņemot vērā uh, um, jūrnieku negatīvo pieredzi, kas var novest pie eh, bīstamiem darba apstākļiem, sociālo dempingu, kas nedrīkst atkārtoties civilās aviācijas jomā, tādēļ ir laiks rīkoties, jo eh, mēs esam tuvu pusnaktī. Paldies par uzmanību! Ja, vielen Dank einmal. Ja, liels paldies par pētījumu un uh, par šo ļoti interesanto prezentāciju. Un tagad uh, uh Žoržs Bahs būs pirmais, kas izteiksies saskaņā ar runātāju sarakstu, kas man ir. Ana, tomēr tāda uh, uh, dāmas pirmās, un uh, mēs sāksim ar pirmo sieviešu dzimtas pārstāvi runātāju sarakstā. Paldies! Eh, bija ļoti interesanti uzzināt eh, pēdējo informāciju. Šai jomā mums vispār ļoti daudz eh, pētījumu aviācijas jomā, un esmu pārliecināta, ka varam ticēt arī tam, ko jūs teicāt. Ļoti interesanti, ka 80% no visiem pilotiem ir štata darbinieki, pastāvīgi nodarbināti kompānijās, un um, es uzskatīju, ka tādu pašnodarbināto um, pilotu ir daudz vairāk, bet uh, īstenībā mēs runājam tikai par 16%, kas ir mazāk nekā es biju iedomājusies. Bet, protams, tā ir pieaugoša tendence un kaut kas, kas mums uh, jāņem vērā. daudz pozitīvu iespēju pēc šīs prezentācijas, bet aviācija ir globāla sistēma. Mēs uh, runājam arī par šīm uh, izcelsmes valstīm ārpus Eiropas, kā tur drošību uzlabot, tad šī netipiska nodarbinātība un kā tā ietekmē drošību. Jā, tas mani satrauc. Man šķiet, ka pilotiem jāsaprot, kapteinim ir tas pēdējais vārds lidojuma laikā un komerci intereses vispār neko tur neietekmē. Mm, tas tā ļoti skaidri jāapzinās. Un man interesē, mm, kur nāk informācija, kas izskanēja prezentācijā, vai tas ir no pētījuma vai citas atziņas, bet arī tam jāpievērš uzmanība arī apmācības laikā par to, ka kapteinis pieņem lēmumu, un tā ir absolūti sarkanā līnija. Un tad arī kontrols uh, deficīts uh, lidojuma stundu laikā. Jo ja parasts reiz tiek atcelsts, iespējams, uh, komandu apkalpi pārliek citur, uz citu reizi, čarterreiz, um, kaut kas, uh, uh, kaut kas, kas varbūt ir cits avio kompānijas. Um, um, pāraudzībā, bet šai kontrolē jābūt visaptvērošai un globālai, jo mēs dzīvojam globalizētajā pasaulē. Mm, es domāju, ka tas viss būtu jāapkopo un uh, rūpīgāk jāizskata, ja runa ir par drošību. Drošība tiešām tāds atslēgu vārds. Un uh, mums tiešām jādara viss. Jādara viss, lai pārliecinātos, ka arī ārpus Eiropas Savienības bāzētas kompānijas ievēro visas drošības standartus un lido Eiropas Savienības teritorijai tīpaši. Tas ir jāņem vērā. Paldies, Inēs Ajālesendra, lūdzu. Paldies priekšsēdētājiem. Es vēlos pateikties vispirms eh, runātājiem par pētījumu rezultātu prezentēšanu. Tas būs ļoti noderīgi mūsu darbam pie sociālās pakotnes, ko pieprasījām no komisijas. Mums ir uh, daudz laika, lai iestrādātu tajā arī darba apstākļu pasliktināšanu šie sektorā. Mēs esam redzējuši kaut ko līdzīgu ceļu satiksmes sektoram. Tagad mums ir tahogrāfi. Mēs varam uh, ļoti rūpīgi sekot līdzi darba stundām, ko atstrādājuši Uh, vadītāji, bet um, aviācijas sektorā mums ir līzings un um, cita veida norunas runājot par augsta līmeņa pilotiem. Mums nav garantēju attiecībā uz ierakstiem uh, par stundām, kas. Um, uh, kas tika atstrādātas. tas darbā, darbā pieņemtiem pilotiem. Mēs nezinām uh, par to, kas ar viņam notiek naktī, uh, kur viņi guļ vispār, varbūt viņi guļ savā mašīnā dažreiz notiek, un uh, pēc tam viņam jālido, tas ļoti bīstami. Tā kā mums jāizmanto šī pētījuma informācija plašākā kontekstā, lai beidzot apkarotu šo problēmu. Runa nav tikai par pasažieru tiesībām aviācijas sektorā, arī apkalpēm ir tiesības. Jūs runājāt arī par uh, līgumu pilotiem, kam, kas, uh, kam nav ilgtermiņa līguma, bet kas tiek ko katru reizi nodarbina ar atsevišķu līgumu, un um, viņu sarežģīto situāciju, kā būtu ar starpniekiem, aģentūrām, kas sacenš savā starpā, kas liek sacensties pilotiem savā starpā. Un kā ir ar pilotu komandām un šo komandu sastāvu? Kā tiek salikta šī komanda atkarībā no mm, pilotu pieejamības, vai aģentūra tomēr garantē, ka šī komanda ir sastarpēji savietojama. Un uh, lidojuma stundas. Esmu piedalījusies eh, sanāksmē Parīzē, un mēs tur uzklausījām tieši eh, jaunus pilotus. Viņš runāja par to, cik eh, viņš saņēma, eh, lidojot, eh, veicot komercreisu, kā līdz pilots. Viņš teica, ka viņš strādā, lai nopelnītu pietiekami daudz, lai finansētu savu izglītību, kas man šķiet absurdi. Jo cilvēks tiek vēl izglītots un uh, lai samaksātu par to, viņu piespieža lidot. Īstenībā tas ir diezgan šokējoši. Mums jāpieņem attiecīga likumdošana, lai to novērstu. Un aviācijas skolas Eiropā. Ja mums ir uh, braukšanas skolas, bet uh, par tām ir daudz noteikumu, regulējumu, garantijas, drošības standārti un tā tālāk. Un attiecībā uz aviācijas skolām mums jāpanāk kaut kas līdzīgs. Paldies, nākamā kolēģe. Paldies un prieks sveikt arī mūsu kolēģi. Saka Fosteres kundze. Man šķiet, ka tieši par pasažieriem vis, vispirms jādomā, runājot par problēmām aviācijas sektorā. Liberalizācija iesākās 80. gados, un British Airways bija pirmā liberalizēta aviokompānija. Es tur strādāju 25 gadus. Toreiz mums bija čarterreisi, un uh, tradicionāli reisi. Un uh, liberalizācija nozīmē labāks izvēles iespējas. Uh, cilvēki uh, varēja aizlidot kaut kur pavadīt brīvdienas, uh, turisma industrija attīstējusies, uh, un uh, šī attīstība noritēja fantastiski, masīvi, mēs uh, bijām līderi Eiropā, un tas jāņem vērā. Uh, Pirms mēs uh, apgalvojam, ka tas ir vienkārši šokējoši un šausmīgi. Protams, mums ir lētas avio sabiedrības, tagad EasyJet, Ryanair un pārējie, viņam ir uh, citi skaitļi, viņi runā par 18 miljoniem uh, pasažieru gadā, kas uh, lido Ryanair, Ryanair ir bona fide sabiedrība, uh, lēta, uh, ar drošības standartiem, uh, tā var uzticēties, un šie 18 miljoni tic uh, šai kompānijai. Tas tā notiek Eiropas Savienībā un arī globāli. Tātad šī attīstība vienkārši tā ir notikusi. Un, um, mums ir bijuši, ir bijis šī, šīs dry leasing vienošanās, un tā ir darbojusies um, ilgus gadus, tā kā tas arī nav nekas jauns. Tas tagad bet uh, vienkārši tiek prezentēts, ka uh, kaut kas ļoti radikāls, bet īstenībā mums ir ekonomiski apsvērumi uh, lēmumu pieņemšanai. Es gan nekad neesmu saskārusies ar to, ka piloti ekonomiskās intereses uh, uzskata par svarīgākām salīdzinot ar pasažieru dzīvību. Tā tas nekad nav bijis. Piloti ir augsti izglītoti, kompetenti, profesionāļi. Uh, lidojuma stundas uh, nosaka likumdošana. Daudziem pilotiem ir kolektīvie līgumi, ir arī arotbiedrības, kas regulē šo darbu. Protams, uh, tā nav, šī aina nav pilnīgi grožaina. Ir problēmas, ir robi likumdošanām un uh, valstu civilās aviācijas iestādēm vajadzētu to regulēt. Un jā, maniem kolēģiem, politiķiem uh, ir uh, problēmas šeit parlamentā vai valstīs, tad uh, var arī vērsties pie mums. Mēs varēsim palīdzēt. Mums ir šis pētījums lieliski, bet uh, Ehm, nu, neko jaunu jūs man nepastāstījāt vispār. Jūs pieminējāt EasyJet, es tā atzīmēju. EasyJet, un tad jūs teicāt, EasyJet atzīst ārotbiedrības. Bet eh, šī atzīšana eh, ir bijusi gadu desmitiem, jau gadu desmitiem, tā kā tas nekas revolucionārs. Uh, Un tad jūs teicāt uh, nulles stundu līgumu pieaugums, bet kurš tos izmanto? Tur starp citu aiz Lielbritānija ir uzskaitīta. Man tie ir 300 lapas. E, un um, diezgan vispārīgi tās izskatās, runājot par um, detaļām, par niansēm. Um, man šķiet, ka lielākoties šeit apkopotā informācija ir tāda nu, tiešām vispārīga. Man, es gan vēlētos uzzināt vairāk detaļu, bet pēc jūsu prezentācijas man vairāk jautājumu nekā atbilžu. Es neko neesmu sapratusi īsti, neesmu sapratusi, kāds bijis jūsu pētījuma mērķis, bet, nu, varbūt es tā tieši pārāk izsakos, bet es esmu tā tieši persona. Un runājot par aviācijas skolām, tur, kur jūs varat uh, iegūt pilotu licenci, visas šīs skolas tiek um, kontrolētas. Mums ir arī jāsā, kas ir aviācijas aģentūra un kas nodarbojas ar pilotu licenču piešķiršanu. Tā ka jūs nākat un stāstat, ka um, kāds vienkārši var izņemt licenci un, un tad cilvēkam vēl lidot, bet viņi piespiež. Nu, nē, tas tā nenotiek. Tas viss tiek ļoti labi regulēts. Un citādi man būtu bijis vēl daudz jautājumu, man kaž man pārāk maz laika. Un uh, tieši šīs nedēļas uh, notikumu iespaidā un arī pēc Malāzijas uh, aviolīniju uh, katastrofas mums uh, noteikti vajadzētu runāt par aviācijas drošību. Uh, varbūt ne tikai aviācijas jomā, arī citās transporta jomās, un eh, tā ir tēma, kas mums noteikti interesē šeit komitejā. Paldies! Eh, es arī eh, sevi novietoju runātāju sarakstā un izteikšos attiecīgi. Jūs pieminējāt vairākas problēmas, lidu, lid, lidojuma laikus. Un es vienmēr esmu teicis, es negribētu uh, lidot ar uh, pilotu, kas 24 uh, stundas ilgi nav gulējis. Mm, tā skaidrs, ka drošība ir tas galvenais. Un Džekija Fostere te, te pastāstīja par konkurenci, jā, cenas ir kritušas, bet, zināt, cik daudz par to bija jāmaksā. Tagad mums viss apkalpe pašnodarbināta. Tas ir visi stjordi, teiksim, lidmašīnās. Kāpēc? Jo agrāk tas izmaksāja pārāk daudz. Ryanair ir daudz sūdzējies, bet uh, 50 miljoni bijusi peļņa pagājušajā gadā. Kā, kā tas notiek? Uh, uh, tāpēc, acīm redzot, ka 500 uh, miljoni pilsoņi maksā nodokļus, lai varētu lidot par lētu naudu. Tikai Vācijā mums ir 23 starptautiskās lidostas un 17 uh, strādā deficītu. Bet, teiksim, ja mums ir dzelzceļš, dzelzceļa maršruts, kas uh, darbojas ar zaudējumiem, to likvidē. Savukārt lidostas, kas uh, darbojas ar deficītu, turpina darboties, jo nodokļu maksātāji turpina maksāt. Un tas ir jākritizē, un tas nav pareizi. Mēs vēlamies godīgu konkurenci, uh, īpaši runāt par transportu, kas ir tik vidē nedraudzīgs kā aviācija. Tā kā svarīgi to arī attiecīgi attālot. Mums ir nepieciešama likumdošana. Un um, es neuzskatu, ka cenas būtu svarīgākas, jo labi, es varu samaksāt ļoti maz par lidojumu, bet es nevēlos lidot, jā, tas būs mans, mans pēdējais lidojums. Dominiks Rikē. Paldies. Nu, tas ir eh, tiešām šokējoši eh, šāds eh, pētījums, bet kas visvairāk man durās acīs šīm te atjautībai nav robežu, lai apietu dažādas normas un uh, iedzīvotos uz strādājošo rēķina. Uh, Bet, nu, vismaz viens labums ir, lai kāda būtu likumdošanas kvalitāte un paša avialīnija pakalpojumu kvalitāte. Galvenais, mm, jebkurā gadījumā, ir tas, vai pilots ir spējīgs tātad vadīt lidaparātu. aparātu Eh, un viņa sociālais nodrošinājums, eh, viņa darba apstākļi, eh, apkalpes kvalitāte. Tas viss ietekmē to, cik droši pilots spēja aizvadīt gaisa kuģi līdz gala mērķim. Un šeit, nu, ja ir, tad ir, ja nav, tad nav. Un ja pilots ir eh, nepietiekami apmaksāts, neizgulējies un pats sēžas pie, pie lidmašīnas stūras, nu tad draud katastrofa, un tā tas nedrīkst notikt. Otram kārtām eh, pasažieru eh, drošība. Es jau nerunāju, ka pilots nebūtu galīgi spējīgs nu, aizvadīt lidmašīnu līdz gala mērķim. Jautājums ir par to, vai Eh, to ir iespējams simtprocentīgi garantēt, vai cik, cik liels pamats ir eh, šaubām to apšaubīt, nu, aizvakardienas šausmīgā katastrofa. Vai gadījumā, kā tad tur īsti bija? Viens pilots netika iekšā kabīnē, eh, otrs izdarīja pašnāvību, nu redziet, kamēr mēs to visu noskaidrosim, tikmēr ir pamats uh, Uh, bažīties pār uh, to, vai pilotiem tiek nodrošināta nu, cilvēka cienīga mm, darba vide, apstākļi. Uh, šī te līguma pilotu sistēma, pilotu rotācija, visas šīs lietas neizbēgami noveda pie katastrofas. Uh, līdzsabiedrība beigās vairs nemaz nezina, kas kurā dienā vada viņu lidmašīnas. Kaut arī tiek apgalvots pretējais, ka šie piloti bijuši superprofesionāļi un tā tālāk. Šāda sociālā inženierija, nu, pēdiņās, protams, noved pie tā, ka ir nu, šis, šis paaugstinātais risks, šī lielā nestabilitāte pilota darbā, uh, Um, tas, eh, tas pilotiem, pilotu sociālā nodrošinātība ir eh, ļoti zēma, eh, viņi ir nelaimīgi, neapmierināti, nekvalitatīvi pilda savu tiešo pienākumu. Un var jebkurā brīdī izdarīt kādu kaut ko mm, pārgalvīgu vai mm, neparedzamu. Uh, Un man ir lielas aizdomas, ka šīs noslēpmainās mistiskās aviokatastrofas, kādas pēdējā laikā ir notikušas, lielā mērā ir izskatrojams tieši ar nebūšanām uh, pilotu, uh, pilotu darba apstākļu kvalitātei. Uh, ja tas ir tik smagi, tik sarežģīti, lai šādā veidā nopelnītu iztiku, uh, tad mm, uz spēles eh, nonāk eh, lidmašīnas un pasažieru drošība un dzīvība. Lūk, aspekts, lūk, tendence, kas mani ārkārtīgi uztrauc. Var teorētiski tikt izpildīti visi tehniskie drošības priekšnosacījumi, bet, eh, ja pilots ir ļu, nespējīgs principā kvalitatīvi pildīt savu, savus pienākumus, nu tad uh, rezultāts ir tāds. Paldies, es uh, te droši vien radīju apmulsumu, bet es domāju, ka koordinatori būs tie, kas pirmie izteiksies atvainojot par to, var sakot, paldies uh, pētījumu sagatavotājiem. Pre, Prestata Fosteres kundzei uzskatu, ka šis ir zolīts, tehnisks dokuments, kas mums noderēs mūsu darbos. Es drīzāk vēlos komentēt šo netipisko nodarbinātību, šos līgumus vai modeļus. Es uzskatu, ka tie negatīvi ietekmē algas un darba laiku apstākļus, un, um, jā, visi esam viensprātis. Uh, tad eh, šī negatīvā ietekme eh, pasliktina arī drošību. Tas arī tieši tas, ko Rikēja kungs eh, teica, nu, varbūt cīkāk nekā es, bet man šeit vienkārši rodas jautājums, un jūs priekšsādātāju kungs pilnīgi pareizi norādījāt uz daudzietiem aktiem, kas tika panākti pirms uh, kādu laika, kas tomēr netiek skatīt pārāk pozitīvi, bet te ir drošības jautājums. Un ja mēs uh, uzskatām, ka drošība ir tas galvenais un nevēlamies to eh, ierobežot, tad te jārunā par incidentiem, kas uh, skaidri jāizanalizē un jāizdara secinājumi ikdienai. Uh, Aviācijas skola situācija mani pārsteidza, godīgi sakot, lika man aizdomāties, jo līdomlaiki par to mēs zinām. Šī problēma netiek pietiekami apmierinoši risināta. Interesanti arī ir, kā izskatās ar pakalpojumu sniegšanas brīvību un uzņēmē darbības brīvību. Tas, protams, notiek, lai ietaupītu nodokļus dalību valstīs š, visa šīs struktūras um, tādēļ pastāv. Un um, otrais iemesls, protams, sociālās nodevas apiet. Te uh, tā mums uh, ļoti konkrēti jāprētojas, jo mēs runājam par um, Eiropas modeli, sociālo modeli. Uh, Mums ir sociāli standarti, vides standarti, kvalitātes standarti. Un e, tad Eiropā tas darbojas labi, bet globalizētajā pasaulē, ārpus Eiropas, mūsu uzņēmumiem jākonkurē globālos tirgos, un šis modelis cieš. Un tad arī pētījumā izskanēja šo lēto karogu, karogu valstu problemātika, kaut kas līdzīgs tika skatīts runājot par kuģniecību, un pēdējo gadu laikā mums ir atrasts risinājums. Proti, ir modelis, un atbilstības karogi tagad ir likvidēti praktiski, un es domāju, ka aviācijas jomā varētu izdarīt to pašu. Lielas paldies vēlreiz. Un uh, dažus aspektus uh, šajā pētījumā mēs noteikti izmantosim. Paldies, Gabriela. Lūdzu, paldies. Paldies arī par šīs dienas prezentāciju, par nodarbinātības uh, struktūru, skaidrošanu. Jūs um, pieminējāt, ka atipiska nodarbinātība apdraud drošību, bet īsnībā tas ir saistīts arī ar ļoti sliktu aizsardzību pret atlaišanu. Tad atlaišanas noteikumi netiek labi regulēti un mums noteikti vēlreiz jāizdomājas par situāciju, un jūs pētījums sniedz pietiekami daudz informācijas. Nu, ko tad var darīt? Šāds jautājums man ir jums. Kā jūs skatāt šos pay to fly līgumus? Ko šeit var uh, uh, darīt citādi? Un vai uzskatāt, ka likumdošanā ir daudz robu, uh, kas ļauj apiet sociālos standartus un drošības standartus? Paldies, Verners Kūns. Paldies priekšsēdētājiem. Paldies, ka tieši tagad, kad tas ir īpaši aktuāli, mēs varam risināt šīs diskusijas. Domāju, ka mūs visus šokēja un ļoti satricināja uh, aizvakardienas katastrofa, kas uh, prasīja 150 dzīvības, daļa arī ļoti jaunu cilvēku dzīvības, un, um, protams, ir svarīgi mums diskutēt par tādām lietām kā aviācijas drošība Eiropas Savienībā, bet arī ārpus tās. tās. Sociāliem aspektiem tie noteikti ir svarīga loma. Mēs ļoti Daudz esmu runājuši par eh, lidojumu laiku ierobežošanu, par pilotu eh, nogurumu transkontinentālo lidojumu apstākļos. Eh, mūsu lidmašīnas ir augstu tehniskas, bet nogurums tur tieši spēlē izšķirošu lomu. Mm, tātad izglītībai, apmācībai jāpievēršas. Džekie Fosterei te ir uh, liela pieredze, runājot par apkalpēm, par apkalpes sastāvu, par kapteiņu rīcību kritiskos apstākļos un um, lidmašīnu kapteiņu izglītošana ir uh, kaut kas, nu, ko nekādīgi nevaram apiet. Uh, un kur jāievieš ļoti stingri standarti, drošības standarti. Tur izglītībai jābūt vienkārši izcilai. Un mums kā likumdevējiem par to jāprūpējas. Nu, par pieredzi runājot, eh, savākts eh, lidojums stundu, eh, nepieciešams skaits, tad arī lidošana ārkārtas situācijās, eh, avārijas situācijā, tas viss ir ļoti nepieciešams. Bet tagad, ja mēs aplūkosim eh, šīs eh, jaunās L lidmašīnas, kas lido ar autopilotu, tad redzēsiet, kā tur ir tādā antikolīcija sistēma, tur ir autopilots, robots praktiski, kas vada lidmašīnu. Uh, un um, kabīne kļūsi par tādu lielu elektronisko vadības pulti, un savukārt pilota loma kabīnē šādos apstākļos kļūst īpaši dramatiska, īpaši aktuāla. Dominikam Rikēši ir pilnīgi taisnība. Eh, gan runājot par fizisko sagatavotību, gan par psiholoģisko sagatavotību, pilots, cilvēks paliek mūsu uzmanības centrām. Un uh, izglītība jābūt sastruktūrētai tā, lai tieši šajā sarežģītajā situācijā un uh, pilots ir pirmais, kas izjūt šīs nāves bailes, jo viņš pirmais, kas saskaras ar šo risku, pasažieri par to neko nezina. Lai viņš nesabrūk, lai viņš var tam pretoties, lai, lai viņš spētu vēl pieņemt attiec, attiecīgo lēmumu, lēmumu, kas varbūt vienīgi pareizi tajā brīdī. Mēs te runājam par daudziem faktoriem un to saspēli, lai garantētu pēc iespējas labāku drošību lidojot. Eh, tā nekad nav simtprocentīga, bet eh, eh, lidot ir visdrošāk. Šis ir visdrošākais pārvietošanās veids. Tā to pierāda statistika. Tā visātrāk var nokļūt no punkta A uz punktu B mūsu globalizētajā pasaulē Nu, es uzskatu, ka mums tagad Eiropiešiem, Amerikāņiem, bet arī mm, Āzijas kompānijām jāsadarbojas kopīgi. Paldies, <laughs> Ertukungs. Paldies, priekšsēdētāji. Esmu ļoti pateicīgs par šo pētījumu. Man šķiet, tas skaidri rāda. Kā tāda neregulētā liberalizācija. Uh, var kaitēt. Daudzi kolēģi jau par to ir izteikušies. Pēļņa ir tas svarīgākais, uh, uh, vienīgā interese, un uh, kompānijas domā tik vienīgi par to, tur tikai tur liela diezgan liels radošums kompānijām piemēt šai jomā, un paldies, ka mums ir šāds pētījums, kas ilustrē kur ir šīs pieejas vājās vietas. Pētījumā tas ļoti skaidri tiek um, izcelts. Īstenībā mēs ar to saskaramies, bet mēs uh, vienkārši pārāk maz par to domājam, un varbūt mēs tam arī nevēlamies ticēt. Bet uh, šajā pētījumā skaidri izskan, tas tā tomēr ir. Tagad jautājums ir par to, kāpēc, eh, kā rīkoties pēc eh, šīs statusa quo prezentēšanas. Dominiks Rikē ļoti korekti izteicās par pilotiem šajā ziņā. Te jādomā par attiecīgu likumdošanu un Eiropas komisijai, man šķiet, jātur vārds un jānāk klājā priekšlikumu. Mums pagadām ir um, ļoti daudzi fenomēni, daudzi modeļi. Šis uh, dry leasing modelis, wet leasing modelis, tie abi ASV ir aizliegti. Tas, principā, nozīmē, ka var vienkārši izīrēt eh, tādu apkalpi ar eh, lidmašīnu, kas ir uzpildīta. Ko tad jūs zināt par šādas eh, noīrētās apkalpas licencēšanu? Vai tas ir droši? To dažreiz grūti pārbaudīt. Tātad šis vetlīzinga modelis jāizliedz arī šeit. Un ko darīt ar virtuālajām aviosabiedrībām? Te bija pāris slaidu prezentācijā, kas uh, rādīja, kā veidojas šīs konstrukcijas, un tas tā vienkārši nevar būt. Nevar būt, ka mums šeit ir uzņēmumi, ka mītne ir šeit, bet mm, pastkastītes ir visur pasaulē. Uh, izmantojot šīs uh, pastkastītes, uh, šis, uh, uh, šie uzņēmumi tiek nodarbināti, un uh, viņi lido visā pasaulē un arī Eiropā. Es te nerunāju par aizspriedumiem, man nav problēma ar tautību, teiksim, vai uh, citām um, īpašībām, bet uh, es te domāju par drošību un kā to garantēt. Uh, šie modeļi vienkārši jāizliedz ar likumu, jo tas vienkārši nav droši. 2008. gada regula 1008, eh, kur runa ir par aviācijas pakalpojumu sniegšanu Eiropas Savienībā. Nu, vajadzētu vēlreiz izskatīt šīs regulas noteikumus, pārskatīt tos un eh, ilgspējīgi atrisināt šo lietu. Karima Delī tagad lūdzu. Merci, monsieur le président. Paldies, eh, priekšsēdētāji! Darbie kolēģi, jūs zināt, ka sociālais dempings skār daudzas nozars, to starp aviāciju. Un eh, šis pētījums, lai kalpo mums kā tāds eh, modinātājs zvans, jo kas tad notiek? Jaunie topošie, daudzsološie piloti, iepazīstoties ar situāciju, Eh, reālo situāciju, maina savu viedoklī, eh, galbeigās izlēmja neturpināt šo karjeru, un jautājums ir šāds. Ko komisija grasās darīt lietas labā, lai ietekmētu situāciju gaisa pārvadājumu nozarē, kā tā grasās mm, aizsargāt eh, šo te trauksmes cēlāju likteni, kas, kas uh, ziņo par nekārtībām, nelikumībām, par pārkāpumiem. Kā komisija panāks to, ka uzņēmumi godprātīgi izturas pret saviem darbiniekiem, nodrošinot tiem pienācīgus darba apstākļus, iesaistot arī sociālos partners? Atgādinu, ka noguris, nomocīts eh, darbinieks ir bīstams eh, darbinieks. Uh, Un tīpaši, ja tas ir pilots, nu, tad tas ir jo bīstamāk. Viņš apdraud ne tikai e, sevi, bet arī pasažierus, un es vēlētos zināt. Pēc lēmuma, ko pieņēma Eiropas aviācijas drošības aģentūra, EASA, e, tātad ar šo te medicīnisko atrunu, jo īpaši tātad tīpaši eh, grūtas sievietes. Eh, tātad joprojām drīkst turpināt strādāt pirmos trīs grūtniecības mēnešus. Atgādināšu, ka šie cilvēki, un it īpaši sievietes, tāda augsta stresa apstākļos eh, ir nemitīgi jārēģē uz dažādām neparastām situācijām. Kā tas ir pieļaujams, ka sistēma ir tāda, ka uh, tiek pieļauts, ir principā ārkārtas apstākļos jāstrādā, kad viņi to nav mentāli, psiholoģiski un fiziski spējīgi veikt. Tā kā kolēģi, ja vērtējam aviācijas drošību, tad situācija ir bēdīga. Ir šo, šo pilsoņu sociālā, sociālās tiesības pārkāptas, tās netiek ievērotas un ir svarīgi, lai sekotu ne tikai kaut kādi lēmumi un paziņojumi, bet lai atbildīgie eh, tiktu turēti pie atbildības, nevis izdomātu kaut kādus jaunus juridiskus trikus, eh, lai apietu savu pienākumu izpildi. Paldies! Paldies, un tagad dosim vēlreiz profesoram, dok doktoram Īvam Jērensam. Mums ir nedaudz laika spiediens, tādēļ lūdzu izsakties īsi, lai gan, protams, bija daudz jautājumu. Labi. Nu, centīšos izteikties īsi. Daudz, kas jau ir ticis pateikts. Mēs šeit runājam par pilotu pētījumu, par pilotiem. Tāds lūk kalambūrs. Mēs eh, vienkārši pie, vēlējāmies paskatīties, kas ir noticis aizdītajās desmitgadēs, un šis pētījums eh, mūsu secinājums eh, visādā ziņā argumentē. Nav šaubu, ka liberalizācijai ir bijušas pozitīvas sekas, mēs visi no tā gūstam labumu, biļetes ir lētas. Uh, bet tāpat laikā ir uz, uzliesmojušas noteiktas eh, problēmas, sarežģījumi šī atipiskā darbā, darba politika eh, ir ar saviem trūkumiem. Un eh, kā tad mēs nonācām pie šiem secinājumiem? Mēs paļāvāmies uz valstu veiktiem pētījumiem, aptaujām, ka tās ir aptaujājušas savus atbildīgos dienestus, firmas, darbiniekus. Un tāds lūk ir rezultāts. Daži teica, piloti tā ir profesionāļi, ko tur daudz kreņķēties, paši vainīgi. Jā, protams, mēs to mm, prezumējam, ka profesionāļi savu, savu darbu dara profesionāli, bet uh, paši piloti norāda, ka risks pieaug. Uh, ir ļoti vienkārši jautājumi, uz kuriem atbildes ir tādas, kas liek mums satraukties. Vai jūs baidāties no patiesības atklāšanas saviem priekšniekiem, teiksim, kā jūs rīkotos, ja jūsu uh, uh, tātad, pilota palīgs, otrais pilots uh, sabruktu jums blakus no pārguruma un tā tālāk vai risinājums ir meklējums eh, kaut kādās drošības, darba drošības regulās un noteikumos par maksimāli pieļaujamām eh, darba stundām, um, nu kā tas tiek īstenots? Uh, jā, neapšaubām atsevišķi, atsevišķi līdzsabiedrības zina, kas pilotē viņu lidmašīnas, cik šie cilvēki nostrādā pie viņiem un cik nostrādā kopumā. Uh, jo ir tak piloti, kas uh, lido ar vienu, otru, trešo līdzsabiedrību pēc kārtas, uh, jo vēlas nopelnīt. Uh, mēs nekādā ziņā negribam sacīt, ka atipiskais darbs uh, automātiski nozīmē risku uh, pārkāpumus. Uh, Un, un eh, jā, neapšaubāmi šim pētījumam vēl ir tālu līdz tādam super eh, izsmeļošam, ak absolūti akadēmiskam pētījumam, bet uh, tas sniedz ieskatu situācijā. Uh, tāpat arī izskanēja nepārprotami kas cits. Vai pilotu skolās ir uh, problēmas sakne meklējama? nu, to darbība tiek kontrolēta, pāraudzīta, bet tāpat laikā ir skaidrs, ka problēmas ir. Um, arī no šīm pašām skolām mēs saņēmām tādus satraucošus signālus atsevišķos gadījumos. Un noslēgumā sacīšu lūko. Protams, es regulējošais satvers zināmā mērā darbojas, un ikreiz, kad ir runa par viltus, nodarbi, šo te viltus pašnodarbinātību, Eh, tad ir jāsako šim, šai tai simulācijai, kas tad pieņem zināšanai visus eh, faktors, eh, lai noskaidrotu patiesību, ir vai nav līdzsabiedrība darba devējs reģistrēts attiecīgajā dalība valstī, bet, nu, tik līdz sākas, nu, to, tā tad ir jāveic šī simulācija, lai ne, ne, neradītu brīvs darba spēku un kapitāla kustības ierobežojums. Uh, Nu, tāpēc risinājumam ir jābūt kompleksam, mums ir jāskatās uz Eiropā spēkā esošajām normām, Eiropas valstīs eh, spēkā esošajām normām, jo mm, ša, šī, šī problēma, šīs tendences nav vērojams tikai un vienīgi pie mums. Mm, risinājumi tiek meklēti un ir jāmeklē plašāk eh, līdz sabiedrības Eh, tā kā eh, neapstāsies pie Eiropas robežām un mēģinās noalgot pilotus no, no ārpuses, eh, ja mūsēja būs pārmēru sociāli, sociālo tiesību ziņā apbruņot. Un, nu, šis, šis risks vienkārši tiks pārcelts uz, uz citu valstu pilsoņiem. Es, es kā pasažieris, protams, vēlos lidot pa lēto, cik vien iespējams lēti, bet ne jau uh, Uh, kaut kādā nāves mašīnā, kuru vada pārgulis un, pārgulis un maz kvalificēts uh, uh, pilots. Un tāpēc arī šis ir, lai šis ir kā aicinājums pie visām interesētajām pusēm. Paldies, profesor Jerens, par prezentāciju un atbildēm. Paldies visiem diskusijas dalībniekiem. Jā, šie ir sarežģīti laiki. Berners Kūns to arī pieminēja, to iepriekš nevarējām zināt, bet uh, eh, prioritārai jābūt drošībai, mums jāraugās, kā to uzlabot. Protams, simtprocentīgas drošības nav, bet mēs gribam tai pietuvoties, cik nu var. Paldies vēlreiz! Mūsu nākamais darba kārtības punkts ir turisma darba grupa. Lūkšu Vēla kungu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 šodienas turisma darba grupas sēdē. Das Thema unserer Sitzung ist die Mūsu temats ir vīzu politika. Tā ir liela nozīme turisma jomā, kā jūs droši vien zināt, Eiropas vīzu uh, likumi pat labāk Liba komitejā tiek debatēti un ir divi komisijas likumi. Priekšlikumu mūsu trānu koordinators 16. martā lēma eh, atzinumu sagatavot par šo paketi un 2015. gada oktobrī gribam to apstiprināt. Mūsu pirmā diskusija notiek šodien turismu darbu grupā un tā ir svarīga un īstajā laikā. Tik līdz S&D grupa būs referentu atzinumam nosaukus, mēs sāksim likumdošanas darbu TRAN komitejā. Tagad došu vārdu komisijas pārstāvēja DigiHome pārstāvēja Belindai Punkei. Lūdzu, jums sniegt īsu ievadu, ja viņa nav klāt. Tad Palmana kungs. Lūdzu, jums vārds. Paldies, eh, priekšsēdētāji, eh, kur tad mana direktora. Esmu tikai nodaļas vadītājs eh, Digimigration vīzu un iekšlietu daļā. Man ir tiešām liels gods un prieks būt jūsu vidū. Jūs jau mūs pieteicāt, pieteicāt mūsu tēmu. Vīza, iekšlietas, iekšējā drošība ir ļoti cieši saistīti jautājumi Um, bet, eh, nu, es domāju, nenāktu par ļaunu, cerams, izpelnīties arī jūsu atbalstu, eh, jo tas skar, protams, transportu, turismu, un, kā zinām, apmēr, akurāt pirms gada komisija nāca klajā ar tā dēvēto vīzu um, priekšlikumu paketi, kur bija iekšā trīs elementi. Pirmkārtām, eh, līdzinājā vīzu kodeksa darbības izvērtējums, Uh, atskats uz aizdītajiem trīs gadiem, tālāk divi likuma projekti, viens uh, priekšlikums reformēt vīzu kodeksu, tas, ko mēs savā žargonā saucam par rekāstu, un otrais priekšlikums uh, gluži jaunas, revolucionāri jaunas vīzu sistēmas priekšlikums. Un um, kas varētu jūs visvairāk šai sakarā interesēt, to tad arī centīšos uh, īsumā pastāstīt par šo rekāsta priekšlikumu. Ir svarīgi jau sākot atzīt, uh, ka vīzu politikas, uh, vienotās vīzu politikas mērķis ir bijis un ir Mm, tātad cīnīties ar neregulāro, nelegālo migrāciju, nodrošināt Schengen zonā drošību. Bet aizdītajos gados ir nācis klāt papildu mērķis, papildu funkciju vīzu, vīzu sistēmai, um, proti mehānisms, kā piesaistīt papildu cilvēkus ceļotājus Schengenā, uh, tādā veidā dodot impulsu ēs saimnieciskajā izaugsmē. Un tāpēc uh, pagājuši gadu aprīļa pirmajos datumos komisija nāca klajā ar vīzu kodeksa rekāsta priekšlikumu, kur centāmies panākt labu līdzsvaru starp šiem diviem uzstādījumiem no vienas puses klasisko, tā teikt, vīzu politiku, un otras puses jaunu ceļotāju piesaistīšanu, pievilināšanu Schengenas zonai. Es tagad neiedziļināšos eh, sīkumos un niansēs, tas viss ir diezgan tehniski, bet nu par galveno. Mēs eh, tātad centā, esam centušies nošķirt mūsu vīzu sistēmā eh, tos, kas piesakās uz Eiropas Savienības Schengens vīzām pirmo reizi, kas ir tā teikt nezināmie, no tiem, kas ir jau mums zināmi, kas ir vairāk kārtēji ceļotāji, uh, tātad pir, pir, pirmreizniekiem, tad mm, jauniņajiem tad mm, būtu jāaiziet visa procedūra, visi mm, tātad pamatojuma dokumenti jāiesniedz, pirksnospiedumi jādod, jāaiziet pilns vērtējums, kā rezultātā viņiem tiek izsniegtā vienas, vienas reizes vīza. Eh, bet, nu, protams, ir daudz tādu cilvēku, kas ir vīzas eh, pieprasījuši, saņēmuši jau vairākas reizes, un mēs lēmām, ka ehm, šādi cilvēki ir, eh, tātad, kas, kuriem viss ir kārtībā ar viņu ceļošanas vēsturi, ka viņiem pienākas lielākā mērā automatizēts process, kurā viņi var saņemt vīzu vieglāk, ātrāk uz ilgāku laiku. Un, eh, lai tas darbotos, mēs ļoti lielā mērā paļāvāmies uz vīzu informācijas sistēmu, kas šobrīd eh, jaunākajā savā versijā tiek eh, mm, izvērsta. Tātad, kas uzliek par pienāku tā, tā visiem labi zināmā sistēma, ka vīzas kārotājs nāk uz konsulātu vai uz kādu atbildīgo dienestu, tiek nofotografēts, sniedz pirkstu nospiedumus un tā tālāk un tā tālāk. Šie visi dati nonāk vīza informācijas sistēmā. Uh, un tad dalībvalstis var gluži vienkārši mm, pieteikties sistēmā un paskatīties, kas tas par cilvēku, cik viņš ir ceļojis uz Schengenu, vai viss ir bijis kārtībā, vai viss ir bijis likumīgi teiksim, ja eh, cilvēks 12 mēnešu laikā ir jau divas reizes vīzu saņēmis, eh, nu tad eh, viņam automātiski pienākas atvieglota procedūra un, un, un vīza uz ilgāku laiku. Šobrīd tas viss ir ar vārdiņu mei eh, likuma projektā, bet uh, laika gaitā tas varētu kļūt par šēlu. Tātad, uh, priekšnosacījums visai šai atvieglotajai kārtībai ir, ir, ir, ir ceļotāja godaprāts, vē, ceļošanas vēsture bez, bez traipiem, tā teikt, un melnumiem. Nu, un tāda arī īsumā ir tā pamata doma mūsu priekšlikumā. Uh, Um, bet um, līdz ar šim priekšlikumam uh, piedāvājam arī tādus sīkākus, uh, nepamanāmākus uzlabojumus, kas uh, varētu jūs um, interesēt un kas varētu būt īpaši interesanti turistiem. Mēs piedāvājam saīsināt lēmumu pieņemšanas laiku, pieteikumu izskatīšanas laiku no 15 uz 10 dienām Um, šobrīd, ja lielais vairums uh, pieteikumu jau šākā tā tiek izskatīta mazākā desmit dienās, tāpat arī ir priekšlikums uh, pag pagarināt maksimālo termiņu pieteikumu iesniegšanai no 3 līdz 6 mēnešiem pirms uh, plānotā brauciena. Tas nozīmē, ka cilvēki tad varētu izvairīties no tām pīķa laikiem, kad, kad visi masveidā uh, brīvdienas plānodami gāž apkārt konsulātus, lai, lai pieteiktos uz vīzu. Tāpat arī grasāmies nedaudz pielabot konsulārās sadarbības sistēmu, lai atvieglotu piekļūšanu vīzu informācijas sistēmai, lai būtu piekļūst punktu vairāk, lai pat piekļūšana notiktu vieglāk. Ir tādas valstis, kur ir, teiksim, pārstāvēt tikai viena Schengenas valsts konsulāri, uh, nolūku, un mēs piedāvāsim, ja tātad, ja uh, ceļot gribētājs vēlas doties uz valsti X, bet viņa valstī ir, ir uh, tikai un vienīgi valsts Y konsultāts, nu tad viņš tur varēs iet un, un, un, un um, saņemt um, savu pakalpojumu tādā veidā, garantējot tādu pilnu Schengens valstu pārstāvniecību, principā visur pasaulē un konkrēti tajās valstīs, kur tātad konsulārā pārstāvniecība ir, ir ierobežota. Un, nu, viens no tiem pretrunīgākajiem jauninājumiem, kas šķiet turistiem tomēr varētu būt ļoti izdevīgi, tas ir priekšlikums ļaut dalību valstīm izdot vīzu uz robežas, robežķēsošanas punktā, uh, lai šādā veidā sekmētu īstermiņa turismu. E, Grieķija īsteno šādu īstermiņa pilotprojektu uz, uz robežas ar Turciju, e, e, un, un tad tur tiek aprobēts iespējamais tiesiskais pamats, lai to varētu tad tālāk pārņemt citas valstis. Tātad īstermiņa vīzas Uh, uz robežas. Um, līdz šim tas ir bijis iespējams tikai ārkārtas situācijās. Visbeidzot, uh, vēlos um, piebilst, ka, piemēram, harmonizēt uh, vīzu procedūras atvieglojumus ģimenes locekļiem. Šobrīd šeit harmonizācijas līmenis ir zems, mēs vēlamies, lai būtu vienlīdzīgi um, spēles noteikumi Schengens valstīs. Uh, kā par labu ES pilsoņiem, kas, kas izmanto brīvas pārvietošanās tiesības un, un, un, un ceļošanas iespējas, mm, bet arī mm, iebraucējiem, ja viņi ceļo ar ģimeni un vēlas ap, apciemot, apceļot vairākas valstis Schengenas zonām. Um, kā jau teicu, šai paketē bija um, vēl uh, cits priekšlikums, kas paredzēja pilnīgi jaunas uh, vīzas kategorijas uh, ieviešanu, turisma vīzas ieviešanu, touring vīza, kas paredz tātad īpaši vīzas piešķiršanu uz vienu gadu, uh, kas ir pagarināms vēl par gadu. Kā jūs zināt, uh, šobrīd eh, Schengenas īstermiņu vīza ir 90 plus 90 dienas. Eh, jaunā tad šī potenciālā vīza būtu uz gadu plus vēl vienu gadu. Bet tam ir būtisks priekšnosacījums eh, pieteicējiem vai šādas vīzas turētājiem. Tad būtu šāds, šāds ceļotājs nedrīkst uzkavēties vienā valstī vairāk pa 90 dienām, nedrīkst aizsēdēties. Uh, un uh, turistiem tas varētu būt īpaši interesanti. Uh, ir cilvēki, kas uh, labprāt uh, ceļotu no vienas Schengens valsts uz otru riņķi apkārt, un mm, šāda vīza šādiem uh, ceļot gribētājiem tad būtu īsta dāvana turistiem, uh, vēl atsevišķām uh, personu grupām, cirka māksliniekiem, kas brauc tūrēs, uh, Um, kuriem noteikti šāda vīza būtu ārkārtīgi noderīga. Nu, lūk, noslēgumā. Domāju, ka abi šie priekšlikumi ir, nu, principā revolūcija uh, Eiropas Savienības vīzu politikā, reaģējot uz, uz jaunākajām tendencēm uh, cilvēku mobilitātē. Uh, Šeit ir potenciāls dot pozitīvu stimulu mm, cilvēku cilvēku sakaros, saimnieciskajā izaugsmē, atvieglot dzīvi godprātīgiem ceļotājiem, kas to jau ir sen pelnījuši ļaujot būtiski samazināt laika patēriņu mm, piepūli, kas nepieciešama, lai nokārtotu vīzu un arī Eh, varētu uzturēties Schengen zonā uz ilgāku laiku. Nu, šos priekšlikumus šobrīd vētīja eh, padoma, arī parlaments komitejā Lībe. Eh, process nebūs tas vieglākais. Padomē esam nu, tikuši tik tālu, ka jau izkristalizējas atsevišķi kompromisi. Komisija komisijas priekšlikumi ne visi tika uztvērti ar ovācijām, tā teikt, padomē. Eh, bija kritiski komentāri, eh, ir, ir šis te piesardzības eh, tāds neticības riska apziņas vairāk moments. Un noteikti būs turpmāki kompromisi šeit vēl jāizcīna. Un šis te tūres vīzu priekšlikums Eh, dažām dalībvalstīm ļoti patīk, citas ir savukārt eh, kritiskas, eh, tās netic, ka šādā veidā personas tiešām godprātīgi iekļausies šajos visos starp termiņos. Tā kā, nu, likumdošanas process notiek, mēs īpaši paļaujamies uz komitejas lībe atbalstu tā, lai šis process ritētu uz priekšu adekvātā tempā un vainagotos rezultātiem un taptu tiesiski saistošs instruments, kas nāktu par labu mūsu visu valstu saimnieciskajai izaugsmai, mūsu turisma industrijai. Um, un tas arī viss ar prieku atbildēšu uz uh, jūsu jautājumiem, ja komentāriem, ja tādi e, būtu. E, nu, neko tādu īpaši konkrētu nepastāstīju, bet, nu, man šķita, ka šāds ievads mūsu piedāvājumā būtu tieši tas, kas vajadzīgs. Paldies, Palmer kungs, un tagad Ortun kungs nedaudz papildinās, pēc tam būs jautājumi un atbildes, un tad vēl dosim vārdu Ujhei kungam. Paldies priekšsēd, labrīt visiem! Priecājos atkal šeit viesoties pēc mans uzstāšanās janvāra beigās. Jūs varbūt atminēsieties, ka es jums toreiz informēju divas dienas pēc mūsu komisārs augstlīmeņa fóruma izteikumiem Madridē savu vīziju nākamajiem četriem pieciem gadiem. Eh, eh, nu, iekšlietu ģenerāldirektorātu kolēģi ir galvenie atbildīgie šajā jautājumā, bija sarežģītas uh, diskusijas padomē par šiem jautājumiem. Es domāju, jums arī būs daudz jautājumu. Bet visbeidzot, tātad Trānu komiteja, Libe komitejai sniegs sava atzinumu, un tas būs viss koplēma procedūras ietvaros. Mēs ļoti priecājamies par to. Es tikai vēlējos jums atgādināt neaizmirst, ka tad, kad sniegsiet savu atzinumu, ir ļoti svarīgi jautājumi, kas saistīti ar vīzu politiku, bet ir arī citi elementi, kas jāņem vērā. Īpaši ne Eiropas apmeklētāji eh, piekļūs atvieglošanu Eiropai. Tas ir saistīts ar lidostu darbu, muitu iestāžu darbu, jūras ostām, patīkam turismu pieredze sākas tur. Nu, arī, protams, vīzu prasībām ir svarīga loma, bet ir arī citi elementi jāņem vērā, un to arī nedrīkstētu piemirst. Ir arī drošības aspekti jāņem vērā. daži no šiem ārvalstniekiem ir piedzīvojuši nepatīkams brīžs ar drošības pārbaudēm dažviet Eiropā nacionālām varas iestādēm būtu jāņem tas vērā un jāgādā ne tikai par drošību kā tādu, bet arī labu reputāciju mūsu Eiropas mērķu. Bet mums ir īpaši špūļi jāpieliek arī tajā ziņā, lai Eh, turisti no tālākām izcelsmes valstīm saņemt augstu eh, kvalitātes pakalpojums valodas, gastronomijas, kultūras ieradumu ziņā. Tad, tad te ir jāmeklē kompromiss starp valsts un privātajām iestādēm. Mums visiem jāpieliek pūliņi, lai sasniegtu mūsu galveno turismu politikas mēģi, proti uzlabot un stiprināt jau ļoti labo ES e, konkrēt spēju šajā jomā, jo tā ir tiešām joma, kas var e, veicināt izaugsmu un radīt daudz darba vietas. Izcelšu tikai trīs, četrus elementus. Tā e, tad jaunākā informācija, ko mēs darām. Kopš janvāra esam septiņas, astoņas rīcības kopīgas pieteikušana, mēs esam ilgtermiņa uzraudzības padomu izveidojuši, kas ceļ kārt nākamajiem diviem gadiem e, veidos. Berlīnē marta sākumā ITV organizējam semināru par publiskās privātās e, Eiropas reklamēšanas pasākumiem, īpaši raugoties uz ASV, Austrāliju, pat Šveici, kur ir svarīga sadarbība arī finanšu privātajām un publiskām pusēm, un tā dod jau labus rezultātus. Personīgi pirms divām dienām Madridē apmeklēja augstlīmeņu konferences Madridē, kuras organizēšanā piedalījās arī Amadeus par amatpersonu ceļošanu, kur bija runa par modalitāti un uh, savienojamību transporta līdzekļu. Mēs tagad runājam par vīzi jautājumiem. Viss, ko jūs esat darījuši, tas ir labi, bet mēs, e, mums tagad ir maz laika. Lūdzu, tikai par vīzām. Par vīzām vienīgais, ko es varu teikt, ir tas, ka es ļoti priecātos, ja Tran komiteja sniegt konstruktīvu un liederīgu viedokli Libēlai atbalstīt komisijas ierosinājumu esam pārliecināti un, kad Visi mums ir teikuši, ka tas ir ļoti labs priešlikums ar mērķi, ka šie trīs mērķi, kas mūsu kolēģi kursi teica, man nav ko piebilst par vīzu politiku, es tikai gribēju labprāt jums pastāstīt plašāk, ja jūs gribat, bet nu labi, es izmantošu uzklausīšanu 14. aprīlī, tad varbūt gribu jums vienkārši pateikt, ka tie plaši pasākumi, ne tikai vīzu politika, ir daudz citu pasākumus arī jāņem vērā. Paldies! Paldies! Mums jau nākamā sēdē būs uzklausīšana par turismu kopumā, un tur arī šiem jautājumiem varēsim pievērsties, bet šodien koncentrēsimies uz vīzi jautājumu, un tādēļ došu tagad vārdu mūsu darba grupas uh, vadītājiem, mūsu vicepriekšēdiem Ištvanam Ujhei. Paldies, darbie kolēģi! Vispirms gribu pateikties koordinatoriem un uh, eh, priekšsēdim personīgi par to, ka viņi izcēla, ka mums ir obligāti ar vīzu jautājumiem nodarboties. Nevaram pieļaut, ka tikai Libi komiteja to darīt. Paldies, ka izdevās panākt to, ka varam atzinumu sniegt, kā komiteja, tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Un mums jāuzdod jautājums Eiropas parlamentā pāriem kolēģiem un ne tikai šajā komitejā, bet arī citiem, vai vēlamies e, jaunas darbvietas radīt Eiropā, vai gribam konkurēt spējīgu turisma jomu, ņemot vērā globālos turismu e, tendences Eiropā. Tad mums ir jāpanāk, lai e, e, tad mums jāsaprot, ka tas viss ir cieši saistīts ar vīzu politiku. Eiropas Savienības Šangens dalību valstu vīzu politika pat labam nav konkurētspējīga. 2013. gadā Eiropas komisija veica pētījumu. Un šos pētījumus var vienmēr interpretēt dažādi, bet šajā atzinumā ir norādīts, ka 6,6 miljoni no trešām valstīm e, turisti tad, tad maksāt spējīgi esam zaudējuši vīzu politikas dēļ. Tā kā ir nepieciešamība Eiropas turisma e, nozaras viedokļu raugoties, ka mums ir jācīnās šeit parlamentā ar tiem kolēģiem, kuri neko citu negribēs dzirdēt, kā tikai e, to, ka nolaidīsim ap Eiropu jaunu e, dzels priekškaru tā būtu milzīga kļūda. Šajā komisijas pētījumā ir teikts, ka nākamo 5 gadu laikā apmēram 130 miljārda eiro eh, papildu ienākumu varētu gūt un 3, vairāk nekā 3 miljonu jaunu darbvietu radīt, ja mēs varētu izmainīt savu vīzu politiku, padarot to konkurētspējīgāku. Tādēļ es lūkšu no jums būt ļoti, ļoti, ļoti apdomīgiem, gatavojot šo atzinumu Lība komitejai nākamā pusgada laikā. Vai vēlamies, lai turisms attīstītos, jeb ieslēgties savā kambarī? Nosaukšu dažus faktus. Fakts ir tas, ka katras vīzas sistēma ir visu laiku jāuzrauga, un tas arī ir iespējams to darīt. Tas nenozīmē, ka mūsu līdzinēja vīzu eh, noteikumi būtu eh, jāatmet. Bet mums ir jāraugs gan uz emigrācijas jautājumiem, gan uz vīzu jautājumiem, bet uzdošu arī šādi jautājumi kolēģiem. Kā ar Parīzes traģiskiem notikumiem? vai citu apdraudējumu šeit, Briselē, Bēģumā? Vai e, tas rodas no trešo valstu pilsoņiem, kuriem ir nepieciešams vīzas, iepšu, no Eiropas pilsoņiem? Kas izraizīs šos riskus? Diemžēl man ir šis liktā ziņa, ka mūsu drošībai ir ļoti maza saistība ar vīzu politiku. Vīzu e, sistēma ir nepieciešama, taču tās elastība un piemērojamība turismu nozars nepieciešamībai arī ļoti nozīmīga. Pēdējo nedēļu gaitā nodarbojos ar to, ka es lūdzu atzinumus no uh, ekspertiem, un tad ir Klija, Eiropas aviokompānija savienība, viesnīca savienība, arī ANO organizācija, eh, ar kurām esmu pastāvīgā kontaktā. Es jums ir nosūtīšu viņu ekspertu atzinums. Eh, tie piedāvā zināms grozījums, taču kopumā, kopsavilkumā viņa atbalsta komisijas sagatavotos ierosinājumus. Vēl viena lieta tikai gribu piebilst. Tieši ANO izveidotā ekspertu komisija atzīst, ka starptautiskais turisms 1,8 miljārdu skaitu varētu saņemt līdz 2030. gadam. Tad, tad runa par globālo turismu apriti. Un tie reģioni, kas būs sagatavojušies tam ar vīzu kārtības eh, vienkāršošanu, elastīgāku pielāgošanu, tie būs ieguvēji. Tā kā vēlreiz paldies priekšsēdim par iespēju e, šeit e, darbgrupas vārdā izteikties un, protams, ka arī strādāsim ar visiem kolēģiem cieši kopā un nosūtīsim jums mūsu e, komitejas e, atzinums ar rakstveidā, netērēšu vairāk jūsu laiku. Paldies! Paldies! Un tagad vārds Klaudijai Montēro, viņa būs pirmā runātāja. Paldies priekšsēdētājiem. Vispirms. Pirms jautājuma analīzes vēlos uh, vērsties uh, pie kolēģiem, kas uh, pārstāvēt darba grupām. Es ar pārsteigumu konstatēju, par ko jūs runājat. Es daudz esmu strādājusi turisma jomā. Šim sektoram ir ietekme uz valstīm perifērijā, kā Portugāla, Portugālas salas, un principā turisma nozara attīstās un ir uh, horizontāla nozare, un tā vajadzētu to rūpīgi papētīt, un mums parlamentā vajadzētu to arī izdiskutēt. Un, uh, turismu arī vajadzētu aizstāvēt. Uh, Šis sektors ir mūsu prioritāte. Tas ir skaidrs, un tāds arī ir jāpasaka. Eiropā var tikai eh, iegūt, ja eh, šo sektoru attīstīs, eh, tas dod darba vietas, tas ir izaugsmas dzinējs spēks Eiropai. Runājot par vīzu politiku, šodien aprit 20 gadi kopš robeža atcelšanas brīža dalību valstīs. Es vēlos eh, pievērsties dažiem aspektam, kas man eh, šķiet relevanti, lasot šo tekstu. Administratīvā sloga mazināšana. Procedūra jābūt vienkāršotai, tad arī uh, vīzas lēmuma pieņemšanai. Uh, nepieciešama dienu skaits tiek samazināts. Konsulārā sadarbība ir svarīga, īpaši dalībvalsts netiek pārstāvēta. Un Schengens eh, mājaslapas eh, aktualizācija ar attiecīgām veidlapām. Tagad eh, par mm, jautājumiem, Pārējie tirgi saskata vīzas ar um, vīzu piešķiršanu. Tas izraisa problēmas izma ar izmaksām dalībvalstīm, ko darīs konsulāti šajā situācijā un um, kā arī izsnēt šo problēmu direktīvā, kā pieņemt lēmumus, kas skar jūrnieku profesijas noslēgumā. Mums ir nepieciešama pozitīva vīzu politika, turisma attīstība sekmē citu saistīto nozaru attīstība Eiropā. Un tas jāskata kā prioritāte. Paldies, Karima Delī. Ļoti īsi, kodolīgi, tas, ko jūs teicāt, šis priekšlikums, eh, kas izskanēja no komisijas 2013. Eh, gada martā, 2014. Eh, gada aprīlī izskanēja vēlreiz. Jā, tas tagad vienkāršots, dienu skaits samazināts vīzas izsniegšanai labāka sadarbība konsulātu līmenī, bet uh, turisma sektors veido 10% no IKP, eh, rada darba vietas eh, ļoti intensīvi. Parlaments vienmēr iestājas par procedūru vienkāršošanu, pieprasot Eiropai vīzu. Uz Eiropu brauc visvairāk turistu visā pasaulē transporta komiteja parlamentā vajadzētu apzināties, par kādu turismu mēs runājam. Mēs runājam par kvalitatīvu ekoturismu. Tādu mums vajadzētu attīstīt, ja strādājam nopietni. Man ir problēma ar šo te lietu. Jautājums ir šāds šī nozare ir jāvirz uz priekšu, bet vīzu jautājums nav tram komitejas pārziņā, bet Libe komitejas pārziņā. Tātad, ja vēlamies kaut ko mainīt, mums jāvēršas pie Libe komitejas. Tas, protams, ir pareizi. Nākamā runātājiem. Bilbao kundze. Paldies priekšsēdētāji, paldies arī par prezentācijām komisijai. Es uzskatu, ka parlamentam vajadzētu rīkoties moderniem saskaņā ar apstākļu izaicinājumiem. Eiropa vēlas labi attīstītu turisma nozari, tādu nozari, kas sektorāli piedāvās atsevišķiem turistiem to, ko viņi vēlas runāt par viesnīcu kvalitāti, par um, personāla izglītību, par ekskursijām. Te ir uh, milzīgs izaugsmas potenciāls un mums vajadzētu pielāgot vīzu politiku. Jāskatām horizontāli šis jautājums parlamentam, un es priecājos, ka ka transporta komiteja arī var izteikties, pieņemot lēmumu par vīzu politiku. Tas var būt ļoti svarīgi. Līdz 2030. gadam uh, mums būs vairāk par 80% turistu Eiropā no trešām valstīm, un uh, būtu labi, ja šī politika būtu patērētājiem draudzīga. Paldies! Uh, uh, Klaudija Tāpārdēla lūdzu. Paldies, man prieks, ka Trankontē runājam par turismu, tas tā ļoti dabīgi man šķiet. Svarīgi arī veidot turismu politiku elastīgi. Svarīgi ne tikai pašam turismam, bet arī ekonomikai. Skaitļi, ko komisija prezentēja, nav iespējami. Turistu skaits, kas eh, dodas uz Eiropu un ieņēmumi, kas eh, mums ir. Mm, tas viss ir atkarīgs no tā, cik elastīga mums būs turisma politika. Vajadzētu nodot tālāk šīs rekomendācijas um, tālāk Lība komitejai, bet šeit mēs eh, varam runāt arī par transportu. Uh, par satiksmi. Varbūt mūsu devis komitejas var sadarboties, varbūt mēs varam kopīgas diskusijas organizēt par šo tēmu. Tā trankomiteja un uh, darba grupas uh, vārdā varbūt varat padomāt par šādu ideju. Paldies, Derdra Klūna. Paldies! Man šķiet, ka turismu politika ļoti svarīga un svarīgi arī tas, ka mūsu komiteja tam pievēršas, sabalansēta pieeja ir izšķirošam, jo potenciāls tiešām ir milzīgs un detaļas dzirdējām no rīta. Nu, ja cilvēks divas reizes piesakās vīzai un nevar to sagaidīt un nesaņem nekādu informāciju, tad, tad vajadzētu rīkoties tomēr elastīgāk. Uh, pat ņemot vērā drošības apstākļus. Nu, neliela detaļa. Esmu no īrijas, un īrija nav mm, Schengenā, tā kā, mm, nu, mūsu situācija ir īpatnē, bet to var arī atsevišķi parunāt par, par komisiju. Daži labi iemesli, lai būtu ārpus, bet ceļot un turisti mums tomēr arī ir. Un, Es tikai gribēju pievērst tam uzmanību. Nevajadzētu par tā aizmirst diskusiju gaitā. Jā, esam transporta un turisma komiteja, un dzirdot eh, tulkojumu, tad principā izskan turisma un satiksmes. Eh, bet um, no nu, oficiāli eh, mēs runājam te tikpat arī par ceļotāju satiksmi, burtiski tulkot no vācu valodas. Uh, Un um, tas, tā, tas tā nedaudz tāds senāks apzīmējums, un es brīnos, kāpēc uh, uh, šis uh, oficiāli tiek izmantots uh, šis, uh, jā, nedaudz vecāks vārds uh, vācu valodā, varbūt uh, komisija var iestāties par to, lai to labotu, lai mēs būtu vāciski modernāk apzīmēti. Komisija lūdzu. Paldies priekšsēdētāju kungs un uh, paldies uh, visiem deputātiem, kas uzstājās. Ko es varu teikt? Es varu pozitīvi izteikties uh, par jūsu komentāriem. Un es sagaidu arī pozitīvu atzinumu no transporta komitejas un no Lība komitejas, protams. Varbūt um, pāris komentāru. Kolēģi no Francijas, viņa gan ir jau prom, bet viņa runāja par 2013. gada mārta priekšlikumu. Īstenībā 2014. gada 1. aprīlī tika pieņemts priekšlikums, pirms gada gandrīz. Un par to mēs tagad runājam padomē un parlamentā, Lībai komitejā arī. Es arī uzklausīju novērojumus par jūrnieku profesijām, jā, jūrnieku situācijā ir eh, atrunāta mūsu priekšlikumā ar eh, īpašu režīmu, kas viņiem ir. Viņi var pieteikties vīzai agrāk, Bieži cilvēki atrodas uz kūģa, atklātā jūrā, nevienmēr var, viņam tas ir viegli, tā kā mēs vienkāršojam viņiem šo procedūru, kā varam. Mēs runājam par jūrniekiem, runājam ne tikai par profesionālām apkalpēm, bet varbūt eh, ik viens, kas strādā uz kuģa. Tā plaša definīcija. Mm, es dzirdēju par Schengens mājaslapu un tās aktualizāciju. Tas ir iekļauts priekšlikumā. Un mums runājot, eh, šī mājaslapa tiek veidota, lai būtu vairāk caurskatāmības visiem vīzpieteicējiem pasaulē. Konsulāro tīklu stiprināšana, jā. Kā jau izteicos, tas viens no pamatelementiem mūsu priekšlikumā, tas tur arī ir atrodams. Un domāju, ka ar to šķiet būšu atbildējis uh, lielākoties, jā, Lielbritānija ir ienā Schengenā, nu tad uz uh, šīm valstīm šis uh, vīzu kodeks neatieksies pēc pieņemšanas. Tāds ir. Tas pagadām viss no manas puses. Es uh, gaidīšu jūsu formālu atzinumu un uh, arī Lībe komitejas reakciju. Paldies jums, ka ieradāties un vēlreiz tad uh, kolēģim vārds. Paldies. Priecājos, ka mūsu priekšēdz Kramer kungs minēja šo piemēru par uh, Eh, turismu vai svešinieku ceļošanu, kas ir šis vārds vācu valodā, fremdenverkehr, eh, es arī ierosinātu šo eh, anahronisko terminu aizmirst. Ungāru kolēģiem mēs gribētu teikt, arī aizmirsīsim šo vārdu. Ungāru valodā arī ir šāds analogs vārds idegen forgalum, kas nozīmē no nu, svešinieka ceļošana, bet um, ehm, tātad uh, Mēs nedrīkstam atstāt bez ievērības, ka Libe, protams, būs vadošā komiteja, bet viņiem būs jāreikinās arī ar mūsu atzinumu un, protams, ka komisija ir sagatavojusi pētījumu, ka mēs zaudējam gadā 6 miljonu ceļotājs, maksātspējīgus ceļotājus, turistus, uh, savus nelastīgās, nekonkurētspējīgās vīzu politikas dēļ, un tas ir milzīgs zaudējums mūsu tautsēmniecībai. Īpaši priecājos, ka uh, tika pacelt jautājumu arī par um, jūras ostām mums būs jāuzdod jautājums arī, e, e, kas ir tie jautājumi, kas ir saistīti ar citām transporta jomām, piemēram, avio e, transporta jautājumi, lidosti jautājumi. Um, tam visam pievērsīsimies. Un es esmu S&D grupas pārstāvs, esmu savā grupā arī uh, pieteicies, eh, ka vēlos šo darbu veikt, ja saņemšu šo uh, savas grupas pilnvarojumu, tad uh, strādīšu, strādāšu šo mērķu vārdā, lai uh, turismu nozara veicinātu, ko skatu ļoti svarīgi, jo tā radīja daudz darbietas. Paldies! Paldies, līdz ar to esam šo darbu kārtības punktu izskatījuši. Citi jautājumi. Neesmu nekādas ierosinājumus saņēmis pie citiem jautājumiem. Nākamās sanāksmes sēde un vieta. Pirmdien, 13. aprīlis, pulksten 15. Paldies visiem, jauku dienu! It was very perfect for me because yeah. I have 20 minutes. Because the translation in English, it was. Yeah, I do wonder. Yeah, you said about transportation. Why do they?